Iniziamo, anche se molti colleghi ancora non ci hanno raggiunto. Tad sāksim ar uh, šodienas uh, pēcpusdienas programmu, lai gan daudz kolēģi vēl nav ieradušies, bet mums nav pārāk daudz laika. Puspiecos mums jābeidz šis uh, darba kārtības punkts, jo tad ieradīsies revīzijas palātas pārstāvis. Un arī uh, Mišels Kritē. Tas nozīmē, ka mums jāsāk uz ar darbu semināru. Dargie kolēģi, lauksaimnieku pozīcijas vājināšanas to mēs eh, jau izskatījām vienā no rezolūcijām, un tā tika sastādīta balstoties uz mūsu komitejas eh, darbu. Un tagad mēs runājam par struktūru eh, pārtiks ķēdē. Mēs eh, dzīvojam tādā brīdī, kad lauksaimniekiem klājas grūti, kad investīcijas ir apgrūtinātas, cenas pieaug, cenas pieaug arī patērētājiem, bet tas nenozīmē, ka lauksaimnieki pelna vairāk. Un šai sakarā KLP eh, reforma nosaka mūsu darba specifiku, un ir arī specifiski risinājumi no īpašu noteikumu par pārtiks ķēdi jaunajā KLP. Katarīna Del Conte no Nantes universitātes, Antonija Giannarelli no Barī universitātes un Luks Bodigels no CNRS Francijā ir ieradušies un uh, dodu vārdu profesorai Del Conte, Nu, aptuveni 15-20 minūtes jums ir laiks prezentēt jūsu pētījumu, un tad sāksim diskusijas. Noslēgumā, protams, jūs varēsiet vēl atbildēt uz jautājumiem, kādi būs kolēģiem. Lūdzu, profesors Kundz, jums vārds. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, tā tādas pētījuma plāns ir analizēt uh, konkurences pozitīvo iespēju uz lauksaimniecību. Un otrkārt, analizēt priekšlikums, kāda ir KLP, specifiski attieci, attiecībā uz uh, noteikumiem pārtiks ķēdē un konkurētspēju. Mērķis ir izteikt priekšlikums, lai pārdomātu specifisko lauksaimniecības uh, dabu un lai radītu lielāku balansu pārtiks ķēdē. Tātad, nu, ar ko mēs sākam? Tas ir 40, 42. pants uh, līgumā, un šeit ir rakstīts, ka uh, noteikumi attiecībā uz konkurenci nav attiecināti uz lauksaimniecības politika, produktu ražošanu un tirdzniecību, to, kas ir uzskaitīti pirmajā pielikumā, izņemot tos noteikumus, kādus Romas līguma ietvaros nosaka padome, un tagad pēc izmaiņām tos nosaka padome un parlaments. Šis ir šis 42. Uh, pants, un tas atzīst lauksaimniecības specifisko daļu un uh, uh, nosaka arī to, ka lauksaimniecības politika ir sociāla funkcija. Šī KLP sociālā funkcija ir jāievēro, pielietojot konkurences noteikumus. Tātad, kā šie principi tika ietverti tiesība aktos, par konkurētspēju un attiecībā uz lauksaimniecību. Nu, pirmais ir 26, 26 slīpas vītras 62 pants. Tas ir attiecināms uz lauksaimniecības eh, jomu. Pieņemts 1962. Eh, gadā un ir sākotnēji eh, pretējs 42. pantam, jo sākumā 42. pants tika run, runāja par to, ka konkurence ir attiecināma tikai uz padomus noteikto jomu. Un šī 26 šķērsvītra 62 uh, regulas noteikumi noteica, ka noteikumi ir attiecinām uz lauksaimniecību un ka ir tikai nedaudzi izņēmumi, kas ir pieļauti attiecībā uz lauksaimniecības politiku. Un šis loģiskais uh, jaunais uh, ceļš, princips un izņēmumi ir atrodams ne tikai 26 uh, svītra 62, bet arī 1184 svītra 2006. Un arī tas pats ir sakāms par izņēmumiem un par komisijas un Eiropas kopienu tiesas spriedumiem. Nu, rezumējot, var teikt, ka mūsu darba sākums ir uh, tas, ka gribējam noteikt padomas uh, aptvērumu un uh, skatīt situāciju, kāda ir bijusi pēc 62. gada, jo konkurences noteikumi tiek piemēroti un tikai daži izņēmumi ir, un šie izņēmumi ir saistīti ar lauksaimniecību. Tādi kādi ir šie izņēmumi? Trīs veidi tiem ir. Tātad Nacionālā tirgus organizācija, šie izņēmumi pazūd. Otrais izņēmums. Tie skar vienošanās, kādas ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kāda ir kā, kā kopējā lauksaimniecības politikai. Un trešais izņēmums ir tie, kas ir. Uh, vērst uz dažādām nelielā, dažiem nelieliem apņēmiem un uh, konkurētspēju. Tā tad var teikt, ka kopš 62. gada konkurētspēja, konkurētas politika ir nozīmīgāk, plašāk pielietota nekā uh, izņēmumi un uh, lauksaimniecības uh, politika tiek ierobežota ar komisijas un arī kopienu tiesas lēmumiem, un pielietošana ir ļoti strikta. Praktiski ir tāda funkcionāla hierarhija starp konkurences politiku un KLP. Tāda, kāda a, līgumos nekur nav a, minu, minēta. Kāds ietvars tiek piedāvāts jaunajai uh, KLP priekšlikumā 626. Tā tad paplašināt uh, šos priekšlikums, piemēram, uz augļiem, dārzaņiem, tabaks produktiem, uh, pienu uh, sektoru, vīna sektoru un citiem. Un paplašināt uh, uh līguma aptvēriem, uh, ievērojot arī profesionālās organizācijas un a, arī starp sektoru nolīgumus, kā arī piena sektoru ietvert. Līguma attiecības piena a, sektorā. Par to tika runāts 14. martā šogad. Tagad par profesionālajām organizācijām un apvienībām. 106. D pants uz to at, a, attiecas, jo tas ievieš jaunu, pārsteidzošu jauninājumu, jo tas ievieš uh, to, ka šī dominējošā pozīcija tiek atzīta un tāda nav līgumā noteikta. Nu, praktiski tas aizliedz tādu dominējošu pozīciju ie, ie, ieņemt dažādām organizācijām. Jo kopienas uh, tiesības uh, soda tikai uh, pārkāpumus, bet dominējošā situ, uh, um, situācija šeit tiek uh, atļauta. Šis teksts pats par sevi ir uh, pretrunā ar 111. pāntu, jo, lai to vērtētu kā reprezentatīvu organizācijām, ir jābūt uh, dominējošā pozīcijā. Un visbeidzot, šie noteikumi ir pretrunā ar mērķiem, kādi ir teksta apsvērumos uh, definēti, piemēram, 85. par to ir komisija izsniegus dokumentus. Jo uh, tas ir pretrunā ar mērķiem uh, attiecībā uz spēku koncentrēšanu un sarunu vešanas stratēģijām. Šis priekšlikums ir ietverts 2012. gada noteikumos. Un tas nosaka, piemēram, līgums piena sektorā. Otrs punkts - konkurētspējas un konkurences noteikumi. Šie noteikumi nekādā veidā nemaina tos noteikumus, kā tie ir pielietojami lauksaimniecībā. Vēl vienreiz tiek apstiprināts šis konkurences noteikums un uh, tie paši izņēmumi tiek saglabāti. Atgādināšu, tas ir šis slavenais aizliegums ieņemt dominējošu pozīciju. Tagad runājot uh, par horizontāliem nolīgumiem. pozitīvās tiesības, par kurām mēs runājam, un par šodienas diskusiju, tiek uzturēta attiecīgo klauzulu darbība attiecībā uz cenām un aizliegums ieņemt dominējošu pozīciju. Tā tad nav nekāda liela jauninājuma šajā tekstā. Tas ir tikai attiecināts uz izņēmumiem, un izņēmumu skaits tiek palielināts. Nu, secinot, var teikt, ka principā tie grozījumi, kas ir ieviesti, ir ļoti nelieli, un ja mēs tos salīdzinām ar ambiciozajiem mērķiem, kādi ir apsvērumos uh, formulēti, tad šīs izmaiņas tiešām ir ļoti, ļoti nelielas. Nu, praktiski var teikt, ka šīs izmaiņas arī par juridiskiem jautājumiem atgriežas pie efektivitātes. Es jau runāju šeit par mērķiem, kādi ir nosprausti. Un noslēgumā var teikt, ka šie priekšlikumi apstiprina to, ka konkurences uh, uh, noteikumi ir primārie. Tātad kādas ieteikums mēs varam izteikt? Mēs mēģinam izteikt noteiktus priekšlikumus, lai varētu sasniegt sekojošus mērķus. Pirmkārt, rast sabalansētu sat, uh, situāciju pārtiks ķēdē, lai būtu arī regulēšanas iespējas un lai šādā veidā varētu ievērot lauksaimniecības sektora specifisko dabu. Nākošais punkts - lauksaimnieku un to, uh, to um, organizācijas un apvienības. Darbs tiek veikts, lai atļautu 39. panta mērķus, lai tie tiktu traktēti uh, pēc KPL reformas un sagatavot nākotnes KPL reformai. Un visbeidzot, mērķis ir uzlabot koherenci tekstā un uzlabot arī koherenci tekstu ieviešanā un īstenošanā. To nosaka šodien komisija un arī kopientiesa. Tātad, no vienas puses tas ir pozitīvs efekts, efekts un no otras puses efektivitāte tiek būtiski kāpināta. Es uh, gribu pieminēt tos centrālos ieteikumus. Tie skar konkurences noteikums. 144. pāns un izņēmumi, kādi ir saistīti ar KLP un horizontālo organizāciju, ar ražotāju organizācijām. Mēs piedāvājam savietojamības pārbaudu, cik tālu šie, šīs izmaiņas ir savietojams ar konkurences noteikumiem. Tātad praktiskie līgumi, kādas slēdz lauksaimnieku un viņu asociācijas, tām jāsako 39. panta un KLP mērķiem. Un pierādījumu pienākumu pārlikšana uz atbildētāju pleciem nosaka to, ka šie noteikumi palīdz realizēt KLP mērķus. Vēl par 144. pāntu runājot, tiek atcelts aizliegums ieņemt dominējošu pozīciju. Tagad par lauksaimnieku organizācijām un ražotāju organizācijām. Mēs neiesakam, bu, neies, neiesakam būtiskas izmaiņas tekstā, bet esam nobažījušies par to, ka paliek spēkā tas, ka ir, ja ir kādas izmaiņas, tad par to ir jāpaziņo komisijai. Tātad tajā pašā laikā izņēmumu uh, reglaments tiktu pieņemts. Nu, tas nozīmē, ka tiktu uzskaitītas vienošanās un, un klauzulas, kurām ir pozitīvs efekts un kas ir atbilstošas konkurences noteikumiem šāds saraksts ir vai nu pamatlikumos, vai arī izņēmumu sarakstā ietverts. Un tas ir ļoti liederīgs, jo līdz ar to var veikt pašnovērtējumu konkurences politikā un skatīt, vai visi slēgtie līguma atbilst tādiem. Ja visi šie dokumenti tiek pieņemti uh, starp profesiju vienošanās tekstos, tad mums liekas, ka ārkārtīgi no, nozīmīgi ir pasvītrot, ka šis izņēmuma risinājums ir uh, izrietējis no tās kompetences, kādas ir, kāda ir padomei un parlamentam, atsaukšos uz 42. pantu. Un, kā jau teicu, Tur ir noteikts, ka konkurence ir uh, piemērojama arī lauksaimniecībai. Nu, tad par uh, vienošanās tekstiem. Tajos ir iespēja arī reaģēt uz krīzes situācijām. Un šī reakcija ir samērā ātra. Uh, Piemēram, nesen pagājuši vasar bija krīzes situācija augļu un dārzeņu sektorā. Vēl viens no secinājumiem un ieteikumiem pēc 144. un 145. panta, proti konkurence attiecināma uz vienošanās tekstiem, ir atcelt aizliegumus par cenu vienošanos aizliegums noteikt cenas bija ļoti vienkārši izskaidrojams, kad KLP bija tāda, kas balstījās uz administratīvām cenām. Tikko kā noteiktās cenas, lai arī tās aizvien vēl eksistē, nepilda tās pašas uh, funkcijas, proti tirgus vadības funkcijas tās kļūst nevajadzīgas vienkārši, bet, nu, pat arī pretē, pretrunīgas. Un ir pret, nu, nav liederīgs saglabāt šo aizliegumu fiksēt cenu. Kādas tad ir sekas? Horizontālie vieno, vienošanās teksti starp ražotājiem vai vertikālie teksti nozarē, mums liekas, ka ir ļoti būtiski šo klauzulas tekstu svītrot. Un Eiropas tiesības šajā jomā ir daudz striktāks nekā valstu noteikumi. Sekojot šai pašai loģikai, vajadzētu atcelt aizliegumu uh, ieņemt dominējošu pozīciju. Un fa noslēgumā un es domāju, ka es esmu izsmēlus visu man atvēlēto laiku par līgumu attiecībām. 104. 105. pants par pienu ir saistāms ar 144. 145. pantu, par kuriem diskutējas notiek 2012. gadā, un mēs runājam pa, tī, tieši par līgumiem un par piencenu formalizāciju. Kādi tad ir mērķi, kurus mēģinam sasniegt? Tā ir caurskatāmība, caurskatāmība sarunās. Un rakstveida līgumi ir absolūti nepieciešami. Liekas, ka būtu normāli, ka šie pienākumi būtu piemērojami visā sektorā. Tas sabalansētu pašreizējo situāciju, atceltu uh, pašreiz esošo robežu, ka tas tiek attiecināms tikai uz piena sektoru. Tā tad ir jāpārdomā, ka ir nepieciešams noteikums uh, noslēgt rakstveida uh, līgumus visos sektoros kopumā. Un noslēgumā par šo pētījumu runājot, var teikt, ka konkurences politika pieli, eh, piemērot lauksaimniecībai, tai būtu jāatspoguļo šī sektora specifiskā daba, nevis uh, jāmēģina tā vainot vai dzēst. Otra piezīme. Tikai likumdošanas darbība var attaisnot piemērojumu modifikāciju attiecībā uz uh, lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību, kas attaisnotu izņēmumu interpretāciju komisijā un uh, tiesā. Tātad kā secinājumu uh, varam izteikt, ka lai 42. pantam atdotu viņa nozīmi un lai atgrieztos pie 42. panta filozofijas visā tās dimensijā. Vajadzētu pārdomāt arī par kopējo tiesību arhitektūru lauksaimniecībā, proti modificēt un aizvietot 1184 2006 reglamentu jo, kā jau teicu ievadvārdos, 62. gadā pieņemtie noteikumi nu nav liederīgi e, tagad. Tikai šādas izmaiņas varētu atļaut izmaiņas un ievērot lauksaimniecības sektora īpašo nozīmi. Grazie. Grazie. Paldies. Liels. Paldies referentē no Nādas universitātes. Manuprāt, tas bija īpaši interesants izklāsts par svarīgu jautājumu. Un ir ļoti labi, ka profesori arī piedalās mūsu kopējā darbā. Izklāsts sniedza arī svarīgas atbildes uz jautājumiem. Tagad sāksies debates. Un, eh, protams, tiks sniegts arī atbildes uz dotiem jautājumiem. Mišās Dantēns, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, arī es gribētu pateikties visai komandai, kas šo darbu ir paveikusi un prezentējusi šo pētījumu. Tā kā tas tika teikts, konkurences noteikumi un uh, ražotāju apvienības, tas ir centrālais uh, jautājums uh, KLP reformā. Nu, naudas kļūst aizvien mazāk. Un ir mazāk naudas arī tirgus uh, kārtībai kas nozīmē, ka noteikumiem jābūt skaidrākiem, lai rastu tādus efektus, kas uh, līdzsvarotu uh, valsts naudas trūkumu. Tika jau runāts par to, ka tās tie noteikumi, kādi ir uh, attiecināti uz lauksaimniecību, ir vēl stingrāki nekā konkurences politika. Un šī doktrīna balstās uz uh, nu, KLP sākuma uh, filozofija, proti vadīt tirgus un arī panākt, uh, zinām, Eiropas lauksaimniecības uh, politikas pārmaiņu. Un šīs politikas, kas tiek uh, izmantotas, nu mēs tagad virzamies uz tirgu, uz tādu īstenu tirgu. Un tas tikai 20 gadus tā notiek. Man liekas, ka ir loģiski, ka konkurences tiesības tiek pieņemtas ne tikai specifiski lauksaimniecībai, bet nu vismaz tāda pati nozīme tā tiek piemērota kā visiem citiem tirgiem. Tas ir pirmais. Un turpināšu. Lauksaimniecības eh, īpašā daba ir jāuzsver. Man liekas, ka parlamentam ir skaidri jāpauž savs viedoklis, jo ja mēs atsakamies no valsts uh, iniciatīvas uh, tirgus pārvaldē, un tad, uh, kas to aizvietos privātas iniciatīvas, proti ražotāji apvienību iniciatīvas, ja atbildi ir jā uz šo jautājumu, ka tās nomainīs valsts interesi, tad, nu, jā, diskutējām ar iesaistītajām pusēm, un to nozīme, protams, pieaug. Nav pietiekami tikai apvienot lauksaimniekus. To ir simt tūkstoši, un to darbam ir jābūt par labi gan lauksaimniecībai, gan uh, patērētājiem. Paraudzīsimies, kas ir noticis uh, sektoros. Nu, piemēram, cukursektors, kad cenas uh, samazinājās pēc 2006. gada. Uh, reformas. Tīkls uh, saņēma labumu, bet patērētājs tieši tāpat tā kā ražotājs cieta no šīs sistēmas. Es domāju, ka mēs neesam šeit ne lai sodītu ražotāju vai patērētāju. Tādēļ es domāju, ka nu, ir absolūti nepieciešams, un tas ir tas, ko es arī uzsvēru um, un lasīju šajā pētījumā. Es gan tikai pirms uh, dienas saņēmu šo uh, pētījumu, un es domāju, ka par šiem riskiem un mērķiem skaidri un atklāti jārunā arī šodien. Paldies, Mišēl. Mārtiņš Haislings. Es domāju, kā būtiskais būtiskā ideja ir, ka komisijas priekšlikumi ir nepietiekami un tas ir jālabo, un ka lauksaimniecības jomā ir eh, nepieciešams īpašas konkurences tiesības, to es varu atbalstīt. No sarunu gaitas par piena pagotni, šodien jau, nu, šodien arī nu mēs par to runājam, tur man izbrīnīja, ka uh, tiek argumentēts ar konkurences tiesībām. Lauksaimnieki nedrīkst uh, sasaistīt uh, ne vairāk kā 3,5% no kopīgā uh, piena daudzuma. Ja uh, pienotavās ir lielāka koncentrācija nekā vairāk kā divreiz, kādēļ gan lauksaimnieks kā ražotājs ierobežo, kādēļ gan nevajadzētu, eh, vai, kādēļ gan eh, neierobežo arī uh, lielos uzņēmumus. Tas attiec arī uz tirzniecību. Lauksaimniecei tiek uzlikti žņaugi, kas uh, neatbilst tam, ko mēs visi vēlamies, proti dot iespējas lauksaimniekiem ka pastāv aizliegumi noteikti cenas. Tas eh, īpaši ir pārsteidzoši, jo ko gan nozīmē līkums, ja es kā ražotājs nevaru noteikt cenu, un arī tie, kas ir eh, ražotāju organizācijās, lai viņi varētu pierādīt, ka šādām apvienībām ir rezultāti. To visu nevar saprast. Uh, Līgumu saistības bija būtiskais centrālais punkts eh, arī eh, diskusijās par piena pakotni. Dalībvalstis eh, beigās pateica, mēs to darīsim labprātīgi, brīvprātīgi. Daži to dara, dažas nē. Ja tam ir brīvprātīgas raksturs, tad vismaz uh, šīs ražošanas jomas daļās viņiem ir iespēja noslēgt uh, saistošu līkumu, bet tam līdz ar to tas zaudē vērtību. Tas ir svarīgi, un ja mēs kopā nonāksim pie rezultāta sarunās par kopīgu KLP, šos punktus varētu izvirzīt kā prioritārus, tad mēs tiešām arī kaut ko sasniegsim. Jautājums tas ir vērsts ne tikai uz uh, eh, lauksimniecības jomu, bet arī eh, konkurences komisāram. Komisija kopumā, man ir tāds iespējas, ka komisijai daudzi kuri drīzāk uh, grib uzlikt, uh, sasaistīt lauksaimniecību. Un, ja mēs šeit skatāmies uz patērētāju, patērētiesiem, tad patērētājiem beig beigās ir jābūt iespējai lauksaimniecības produktus lēti nopirkt. Bet, ja konkurences tiesības netiek izvirzītas kā prioritātes, tad arī ražotājiem ir arī maziespēja, un tur līdzsver trūkums. Uh, ir tiepaši raukoties uz piena pakotni, tas, ka konkurences iestādes jau to drusciņu, ko, kas ir sasniegts piena pakotnē, tās to ir kritizējušas. Raugoties uz to, kādas ir ietekmēs tirgu, to es visu neizprotu, un es domāju, ka komisijā to vajadzētu noskaidrot starp eh, konkurences komisāru un uh, lauksaimniecību ģenerāla direktorātu, lai nebūtu tā, ka tas, ko vieni dara, savukārt citur kaut kur tiktu nobremzēts. Paldies, Mārtiņ. Tagad Elizabete Jēgle, pēc tam Magenes kundze. Paldies! Es varu tieši turpināt to, kas eh, šorīt priekšpusdien tika teikts. Tas tika ļoti skaidri redzams, ka no vienas puses mēs esam par liberalizāciju. Daudzās jomās eh, ir liberalizācija, no otras puses vienmēr, kad rodas kaut kāda problēma, uzreiz tiek jautās, nu jā, kur tad ir ietvari, kur ir iespējas ko mums sniedz liberalizācija, bet kur ir iespējas uh, eh, noteikti nosprost ietvaru. Ja es pareizi sapratu, tad tika teikts, ka konkurences tiesības ir prioritāras raugoties salīdzinājumā ar lauksaimniecības tiesībām. Tātad mums ir liberalizācija un mūsu vecie noteikumi principā vairs nav spēkā. Tad vēl tika uzsvērts, ka lauksaimniekiem lauksaimnieki ir patiesi iesaistīta puse, viņiem ir jābūt patiesiem, eh, patiesiem darbošajiem personām arī nākotnē šajā konkurences situācijā. Kā rīkoties šādā situācijā? Eh, piena pakete un piena debates man kaut ko ir iemācījušas. Kaut arī, ja es paraugos uz, piemēram, uz Vācijas eh, oficiālo nostāju. Viņa tā nevēlas to brīvprātīgi, mēs to veidosim paši, teica Vācija. Tas nozīmē, ka mums vajadzīgs ir divas lietas. Pirmkārt, mums vajadzētu padomāt no mūsu viedokļa raugoties par sarakstu, par tām, par tām uzņēmumu darbībām, kas ir izkropļojušas un pret noteikumiem un negodīgas, un ko mēs arī uzskatām šeit agri komitejā kā negodīgas. Uh, Otrakārt, ja uz, tiek uzskatīts, ka lauksaimniekiem ir aktīvi iesaistā pusi, tad viņiem ir jābūt tādām tiesībām. Un uh, piena pakete nedod viņiem tādas tiesības, man tā šķiet. Vismaz tādas, kādas būtu vajadzīgas. Vai, tas arī tika jau pieminēts, vai mēs no savas puses varētu prasīt juridisku ietvaru, kurā būtu izvirzīti uh, E, komerctiesību būtiskie jautājumi, piemēram, par piegādes noteikumiem, attiecībām starp uzņēmumiem, vai mēs varētu patiešām ļoti skaidru visā Eiropā spēkā esošu risinājumu, saistošu risinājumu, ko katra dalība valsts e, varētu īstenot e, savās tiesībās par patērētāju tiesību aizsardzību. To varēja, to varēja tā risināt, un, bet ja mēs ejam pa liberalizācijas ceļu, un šis lēmums ir pieņēmts, nevis no tā nevarēs atkāpties, un to arī nevajadzētu darīt, mums būs vajadzīgs šāds ietvars. Kādas iespējas varētu dot lauksaimniecības komitejai, lai attiecībās visām grupām to varētu panākt kā saistošu noteikumu, kas darbojas šajā mm, pārtikas ķēdē. Paldies, Elizabete Marieta Makgenesa. Thank you, Chairman. Um, my thank Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ārkārtīgi interesanta prezentācija, un uh, mums vajadzētu iepazīties ar visiem tiem punktiem un komentāriem par konkurētspēju. Es uh, atbalstu Dantēna kunga teikto tieši par šiem jautājumiem. Varbūt tāds vispārīgs dabas komentārs, un tas būs saistīts ar komisijas jau šā rīta sēdē teikto. Un arī runājot par pārtikas ķēdi un par Elizabetes Jēglas teikto, par to, ka vajadzētu runāt par negodīgas komercprakses izskau, izskaušanu. Manī bažas izraisa tas, ka mēs runājam par KLP, bet vienlaicīgi reālajā dzīvē, neskatoties uz to, ka komisija zina, ka pie šiem jautājumiem strādā daudzas ieinteresētās puses, parlaments šajā darbā nav iesaistīts. Jūnijā tiks sagatavot ziņojums, un šā gada beigās, kad mūsu darbs būs pabeigts, būs e, vēl vairāk darba darāma. Eksperti mūs iepazīstināja e, šajā, šīs dienas lenčā jau par to, kas notiek dalību valstīs šo jautājumu sakarā. Šobrīd ir skaidrs, ka visām dalību valstīm ir problēmas ar negodzīgu, negodīgu komercpraksi, kas negatīvi ietekmē ražotājus. Daži ir pieņēmusi tādus mīkstus likumus, bet visi eksperti ir vienisprāts, ka ir nepieciešami daudz striktāki noteikumi. DJ Competition un citas konkurētspējas, konkurences iestādes arī skatās uz šo jautājumu. Tāpēc, Mišel, ko mums darīt? Kādā veidā apkopot vieru, viedokļus? ko mēs varam no parlamenta puses darīt. Un mums ir jādara viss, lai būtu pārliecināti, ka mēs palīdzēsim ražotājiem. Vēl bez tam eh, Barņē kunga teikto, Čološa kunga teiktais un arī neatceros tagad Ahata Jānī kunga, kungs arī ir izteikuši savu labo gribu un centienus, ka viņi strādās Un tomēr man ir jābūt skaidram, ko darīs parlaments un kā mēs varētu strādāt. Paldies! Esatto, grazie, Mārjad. Paldies, Mairedai. Aņē kungs lūdzu. Um. Paldies! Man ir trīs jautājumi godātajam prezidējām. Divi būs uh, specifiski manai valstī, Lielbritānijai, un trešais būs vispārīgs dabas jautājums par cukuru ražotnēm apvienotajā karalistē. Divas dominējošās organizācijas. Viena ir Lielbritānijas fermera organizācija, kas strādā ar eh, cukura audzētājiem. Patiesībā otrs ir British Sugar, Lielbritānijas cugu, cukurs, tā tad ir divi monopoli. Bet eh, rezultāts nav nemaz tik skandalos. Cukurs eh, lielveikalos eh, ir ar par pieņemamu cenu un tā tālāk. Vai jūs variet man apsolīt, ka šāda vienošanās starp diviem lielajiem cukuražotājiem netiks likt uz spēles? Otrais, mēs neesam runājuši par ko tad nozīmē dominējoša pozīcija tirgu? Vai tas ir pār par 50% tirgus nišas? Un mans jautājums ir tāds, vai šis likumdošanas eh, akts darbosies pretim Lielbritānijā pieņemtajiem likumiem. Un tagad vispārīgas dabas jautājums. Vai godātie eksperti uzskata, ka likumdošanai būs tieši tāds pats spēks visās dalību valstīs, jo dalību valstīs ir milzīga atšķirības? Grācijā, Gņū. Paldies Aņiekungam, tagad Buvēkungs. Oui, moi aussi, je voudrais d'abord commencer par... Arī es gribētu sākt uh, sakot pateicības vārdus uh, Nantes universitātes komandai par darbu. Un es domāju, ka mēs aizvien vēl strādājam un mēģinam saprast šo tekstu, kā arī uh, visus tos pozitīvos uh, aspektus, kādi tajā ir ietverti. Un tāpat no vienas puses mēs redzam tos uzbrukumus un kritiku, kāda ir. Es domāju, ka tas ir samērā skandalozi. Bet mēs redzam arī tās problēmas, ar kurām saskaras piena ražotāji. Un arī to, cik ārkārtīgi sarežģītas ir šīs organizācijas. Tas ir sāstīts arī ar ekonomisko efektivitāti. Mēs esam situācijā, kad mēs šeit parlamentā uh, plenārsēdā esam balsojuši par ziņojumu, es pats to piedāvāju, lai samazinātu lielo pārtikas uh, veikalu un ķēžu, uh, ve, un tādu veikalu ķēžu ieguvumu, lai 20% no ieguvuma nodot lauksaimniekiem, kas netiek pieņemts uh, Tātad ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu. Tātad tas ir tā, ka ja mēs paraugamies ar pirmo tekstu 62. gadā un Romas līgumiem 57. gadā, tad redzot šo loģiku, jā, mēģināja noteikt cenas un uh, pielīdzināt lauksaimnieku ieņēmumus citām sociālām kategorijām. Jā, protams, modelis šodien ir cits, bet Romas līguma jau vienalga ir spēkā. Un tā ir tā pamata atsauce. Ir jauni ekonomiskie noteikumi, un līdz ar to ir nepieciešama jauna fiskāla risinājuma. Ja mēs atsaucamies uz Romas līgumiem. Un tas, par ko mēs runājam, un tas, par ko runāja Mišels Dantēns, jā, man liekas, ka mums ir nepieciešama tāda zināma pretošanās, komisijai un mums parlamentā vajag nu, tādu ļoti striktu um, nostāju izveidot. Un Es domāju, ka ļoti skaidri tas ļaus mums virzīties uz priekšu, lai politika būtu skaidra un lai budžeta politika sekotu ekonomikas politikai. Ja nē, tad eh, tas nāks par ļaudu lauksaimniekiem. Un labums uh, būs vai nu no lieliem ražotājiem, vai nu no arī tā, šīm lielajām pārdošanas ķēdēm. Paldies Žozebavē un paldies visiem, kas uzstājās. Ir arī vēl vairāk runātāji, bet nu tagad um, slēdzam runātāju sarakstu. Došu vārdu vēl mūsu viesiem, ja jūs gribētu reaģēt uz uh, teikto. Un es pats arī gribu sirsnīgi pateikties par jūsu paveikto darbu. Es uh, īsi atbildēšu uz jautājumiem, došu vārdu kolēģiem, lai zinātu, kāda tad ir šī iespēja runāt ar tiem, kas apvienojas organizācijās. Un tad ir lielais jautājums, vai tas ir pretrunā ar konkurences uh, politiku un arī ar uh, Romas uh, līgumiem un kā to saistīt ar lauksaimnieku apvienību limitēšanu. Bet tas nav noteikti, ka tas būs struktūrā, ka būs kādas struktūras izmaiņas un ka tā nebūs kāda kustība, kas būs pretrunā ar lauku vidas politiku. Tās mērķis ir uh, uzturēt daudzveidību. Uh, un dažādas uh, ražotnes. Tas uh, tiešām ir pārsteidzoši. Un arī vēl šī koncentrācijas kontrola. Būtībā ir ļoti labvēlīga tādām lielām struktūram. Un lielās struktūras, tās jau pēc definīcijas ir tādas, nu, dominējošākas. Par lauksaimniecību un konkurenci runājot, Nu, nav jau tā, ka lauksaimniecība ir ārpus konkurences un ka režīms būtu netaisnīgs, bet, nu, vismaz lauksaimniekiem vertikāli un horizontāli jāatļauj apvienoties. Tas tikai respektē konkurences pamattiesības. Tas dod vienādas iespējas uh, cīņai, tai, protams, jābūt caurskatāmai. Uh, attiecībā uz tirgiem, bet tirgi eh, būs homogēni, un tas nebūs tā, ja nebūs godīgs konkurences. Tātad mēs neprasam kaut ko nepamatotu un neprasam kādus izņēmumus. Mēs vienkārši esam tādā loģikā, kas ir no nu, ekonomiska apsvēruma diktēta. Un pēdējā piezīme, ko es gribēju eh, izteikt pirms eh, uzrunāt kolēģis, lauksaimniecība ir ekonomikas sektors bet tam ir arī sociāla funkcija, un tā nav tikai ražošana un preču apmaiņa, kāda ir citos sektoros. Un pat ja tas nav rakstīts līgumā, lauksaimniecība pirmām kārtām ļauj realizēt katra uh, Eiropas Savienības pilsoņa tiesības uz pārtiku. Un šādā izpratnē tai nepieciešama īpaša attieksme tā ir arī vides, lauka attīstības funkcija, un lauksaimniecība nevar skatīt kā, piemēram, naftas uh, ražošanu. Piemēram, Francijā reiz tika salīdzināta piena ražošana ar uh, naftas produktu tirgu. To tā nevar darīt. Tā nav viena tā pati rūpniecības prece. Nu, tas attaisno arī tādu īpašu skatu uz uh, lauksaimniecību un uz konkurenci. Ego, professor Janelli. Sì, dunque vorrei rispondere, eh, ma per una... Jā, labi, saka Janelli kungs. Tātad eh, es mēģināšu atbildēt tādos vispārīgos terminos vai vispārīgas dabas teicienos. Atbildēšu konkrēti apvienotās karalistas deputātam. Jautājums bija tātad par cukuru. Jūs pieminējāt cukuru un divus vadošos uzņēmumus cukura nišā. Un jautājums bija, kādi būs limiti šim dokumentam un kādas būs tur nospraustās robežas. Mums ir jāatcerās viens aspekts. Tātad patreizējā industriālajā pasaulē eh, arī zemnieku situācija ir daudz vājāka ekonomiskos aspektos nekā citu tirgus spēlētāju situācija. Jo, piemēram, lauksaimniecības tirgus ir ļoti neelastīgs, tas ir mazelastīgs, un eh, mēs jau daudzus gadus esam mēģinājuši paredzēt, kādas būs cenu fluktuācijas. Uh, un eh, līdz šim mums tas nav īpaši labi izdevies. Līdz ko mēs eh, ieviešam cenu kontrolas mehānismu, tā vienīgais instruments, kas ir mūsu rīcībā un ko principā atzīst gan zemnieki, gan arī Eiropas Savienība, ir asociācijas, ir dažādi kooperatīvi. Tādā veidā var līdzsvarot eh, zemnieku līgumu slēgšanas spēku, zemnieku ir daudz, kas slēdz līgumu, un tas palīdz cenai. Tātad tas, ka komisija ir nākus klajā ar ideju dominējošā pozīcija un konkurences kropļošana, tas patiesībā nedarbojās, jo zemnieki apvienojās. Un 142. Eh, Eiropas Savienības darbības līgumā runa tieši iet par dominējošās pozīcijas izskaušanu, bet tas katrā ziņā nenozīmē, ka Eiropas līmenī nebūs dominējoša kompānija un dominējoša ražotāju. Uh, Tātad, piemēram, gan lauksaimniecības vidū, gan arī citās nozarēs, protams, ka ir dominējošie uzņēmumi. Līdz ar to teorētiski mēs varam runāt par to, ka vajag izveidot struktūru, kaut vai, piemēram, reģionālu struktūru, nevis visā iekšējā tirgu, bet reģionālā līmenī, kas palīdzētu konkrētā reģiona lauksaimniekiem. Varbūt, ka vairāk mums vajadzētu bažīties par to, ja notiek dominējošās pozīcijas ļaunprātīga izmantošana. Un, piemēram, lauksaimniecības jomā tiek izveidotas tā saucamās ražotāju organizācijas, ražotāju asociācijas, bet eh, ja mēs vēlamies ieviest dažādus eh, pretkrāpniecības un pretkarteļu pasākums, tad eh, Eiropas Savienība tādus ir izstrādājusi. Un tomēr dalību valstu varas iestādēm ir jāīsteno kopienas likuma noteikumi, bet pirmām kārtām šis dalību valstu iestādes īsteno dalību valstu likumus. Atgriezīsimies atpakaļ pie Lielbritānijas un pie cukura. Tātad, kas Lielbritānijā ir darīts, lai izvairītos no dažāda veida karteļiem? Ja, piemēram, notiek Eiropas līmenī ļaunprātīgas situācijas izmantošana, tad uzreiz spēkā stājās, ja tiek piemērots konkurences kropļošanas likums. Bet, piemēram, ja mēs raugamies uz fenomenu, kas darbojās kaut vai, teiksim, apvienotajā karalistē, tad uz to attieksies nevis konkurences kropļošanas, bet gan tikai konkurences noteikumi, kas ir tikuši pieņemti un darbojas apvienotajā karalistē. Tātad Eiropas Savienības līmenī, ja jūs vēlaties kaut ko aizliegt, tādu vai citu darbību, tad darbosies konkrēti noteikumi. Piemēram, ja jūs vēlaties aizliegt dominējošus karteļus, un ja jūs uzskatiet, ka tā ir diskriminācija starp, teiksim, juridisku uh, personu un individuālu personu un privātu personu, ja tā ir privāta persona apvienība, ja tā ir zemnieku apvienība, uh, tad es patiesībā uzskatu, ka vajadzētu ieviest zināmā veidā pozitīvu diskrimināciju, kas pasargātu zemniekus un zemnieku asociācijas. Bet šeit šobrīd izskatās, ka mēs runājam par lauksēmniecību kā jomu, kura sastāv tikai un vienīgi no zemnieku, no zemnieku apvienībām. Tā nav. Protams, zemniekiem ir jāapvienojās, lai viņiem būtu lielāks līguma slēgšanas spēks, bet ja Eiropas Savienība darbojas pret šādu asociāciju nodibināšanu, tad pie kā mēs nonāksim? Ja jūs vēl uzliekat soda sankcijas šādām asociācijām, uzskatot, ka šīm asociācijām ir dominējoša pozīcija, tad pie kā mēs nonāksim. Jā, iespējams, ka šīs asociācijas teorētiski un gala beigās var ietekmēt cenu paši sev par labu, bet šobrīd tā tas nav noticis nekad. Un patiesībā no brīža, kad viņiem ir dominējošā tirgus pozīcija līdz brīdim, kad tas negatīvi ietekmē patērētāju cenas lielveikalos, ir garš ceļš ejams un šeit mums vajag iejaukties. Tikai ar spēcīgu tirgus nišu un spēcīgu tirgus pozīciju viņi var pastāvēt. Un mēs paraudzīsimies kaut vai uz rūpniecisko ražošanu, uz industriālo nišu. Šeit eh, situācija ir nedaudz savādāka un tomēr. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies visiem, paldies ekspertiem. Līdz ar to, ja vairāk neviens runāt gribēja, ā, ir gan tomēr runāt gribētājs. Budigo. Nu, tikai reaģējot uz teikto, uz vienu no elementiem, par ko mēs runājām, Vācu pārstāvi pieminēja līgums. Un uh, runātāji piedāvāja līgums Eiropas līguma līmenī ieviest. Mūsu pētījumi par līguma saistībām ir tādi, kā vienīgās, vienīgais pienākums vai saistība, kas ir jauns šajā priekšlikumā – ir tas, ka ir rakstiski līgumi, jo līgumi ir vienmēr eksistējuši. Un tie atbilst nacionālajiem noteikumiem. Protams, arī mēs esam jautājuši, cik, no, cik uh, no, nu, uh, liederīgi ir šie kontrakti vai līgumi un kas būtu maināms. Ir tāds pamatjautājums, jo līguma filozofija pati par sevi neko daudz nepasaka. Ir uh, pienākums sniegt informāciju. Un, protams, ir juridiskie aspekti, juridiskie pienākumi un iespējamās sankcijas. Nu, tas nedaudz ir tāds. Um, es uzdrošinātos teikt, ka, nu, ka mēs varētu tekstā ietvert as apsvērums, ja nav šādas juridiskas pienākuma un uh, ja to ir maz, jeb tie nav pārāk liederīgi. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Līdz ar to mēs esam pabeiguši uzklausīšanu. Paldies visiem, kuri piedalījās ar savu ieguldījumu, un es uzskatu, ka mums ir jāsniedz aplaus lieliskajam ekspertu, ekspertu panelim. Labi, godātie kolēģi, es domāju, ka mēs varam pāriet pie 15. darba kārtības punkta. Kalnietes kundzes atzinums. Komisiju mēs neesam uzaicinājuši šeit piedalīties. Komisija būs. Ā, nē, komisijas, vai jūs vēlaties izteikties, tad jums ir šobrīd iespēja. Pretējā gadījumā jūs vienkārši sēdiet. Bet labi, pārējiem pie 15. darba kārtības punkta turpina prieksēdētājs pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 14. un 20. gadam apvārsnes 2020. Referenti ir Kalnietis kundze. Tas ir pirmais viedokļu apmaiņu rauns mums šodien. Un tas saistās ar septīto ietvaru programmu. Mēs runājam par apvārsnes 2020 izveidi. Komisija ir ierosinājusi būtisku palielināšanu lauksaimniecībai un runiet par tā saucamo bioekonomiku. Patiesībā šobrīd ir svarīgi, kā jau kad agrāk, ražot vairāk eh, bioloģiski labas pārtikas un piesārņot mazāk, godātā Kalnietes kundze. Es vēlētos sveikt šeit arī Basku kungu. Lūdzu, Kalnietes kundze, vārds jums. Paldies, pie... kungs. Vispirms es gribu teikt, ka programma apvārsnes ir ļoti svarīga, jo faktiski tā veido kompilāciju un savēl kopā zinātnu un pētījums. Un bez, e, šāda, e, bez šāda risinājuma mēs nevarētu e, sasniegt spēcīgu inovāciju klātbūtni Eiropas Savienības Eh, konkurētspējas stiprināšanai. Un tāpēc es arī uzskatu par ļoti svarīgu, lai, apār, lai tā programmas apvārsnes 2020 sadaļa, kur mēs apspriedīsim šodien, būtu pirmkārt vērsta uz Eiropas bioekonomikas globālās konkurētspējas stiprināšanu. Ja mēs kopumā runājam par apvārsni 2020, tad tā, e, šīs programmas līdzekļi ir paredzēti trīs galveno mērķu sasniegšanai. Pirmkārt, komisijas e, priekšlikumā e, pētījumiem jomās pārtiks nodrošinājums, līdzsvarot lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika, kurām ir atvēlēts kopumā 4,7 miljārdi eiro. Uh, Tas nozīmē, ka šī nauda, ja tā varētu teikt, ir iezīmēta, un uz to nevarēs pretendēt pētnieki no citām jomām, kas ir ļoti svarīgi lauksaimniecībai. Vienlaiks es vēlos uzsvērt, cik svarīga ir multidisciplināra pieeja visu pētniecisko programmu īstenošanā un cik svarīgi ir tas, lai um, savā starpā sadarbotos tie Eiropas Savienības pētniecības centri, kas nodarbojās ar līdzīgiem pētījumu virzieniem, jo no tā iegūsim mēs visi. Situācijā, kad pieprasījums pēc pārtiks pasaulē arvien pieaug un tās ražošanai ir nepieciešama arvien lielāka resursi, viens no nepieļaujamākajiem uh, Eh, Rezul, vien, viena no nepieļaujamākajām lietām ir tā, ka 30% no visas pārtikas, ko mēs attīstītākajās valstīs saraž, saražojam, tiek izmesti. Arī šī problēma prasa kompleksu risinājumu. Risinājumu, kas ir balstīts pētījumos. Tāpat es vēlos pievērst uzmanību un es arī atbalstu komisijas pieeju veikt sociāla-ekonomiskā pētnie, um, veikt sociāla-ekonomisko pētniecību saistībā ar bioekonomikas stratēģiju. Tostarp izstrādāt rādītājus un modeļus par dažādu iniciatīvu ietekmu uz ekonomiku, uz līdzsvarot teritoriālo attīstību, uz sabiedrību un uz vidi. Katrā ziņā es vēlos, kolēģi, jums apliecināt, uh, ka es esmu ļoti atvērta, lai strādātu ar ēnu ziņotājiem un pazīstot jūsu profesionalitāti, es esmu pārliecināta, ka mēs kopā sagatavosim ļoti līdzsvarotu viedokli, kas būs uh, noderīgs arī mūsu kolēģiem, padošajai komitejai no ITRES. Paldies par jūsu uzmanību, un es labprāt uzklausīšu eh, jūsu domas un ieteikumus tālākajam darbam ar šo eh, viedokli. Państwa, otwieramy dyskusję. Dziękujemy Pani Poseł za prowadzenie. Un tagad sākam diskusiju, saka Sikierska kungs. Tātad pirmais runātājs ir Renberts kundze. Jā, dankšen, esam für die uh, äh, forš... Jā, paldies, paldies, ka iepazīstinājāt ar uh, jūsu domām, ar atzinumu, ar uh, šo tēmu. Ar vairākām universitātēm esmu diskutējusi, un man ļoti skaidri tika norādīts, ka viņi ir ļoti iepriecināti, ka būs tāda pārobežu sadarbība, bet problēma ir tāda, ka ir ārkārtīgi uh, liels administratīvais sloks universitātēm. Un man liekas, ka mums jāvērš mūsu uzmanība arī uz to, lai iesaistot universitāti šajā pētniecības programmā, lai uh, administrācija būtu vienkāršāka, lai pietiekuma formulāri būtu vienkāršāki, jo mēs zinām, ka pētniecība bieži vien uh, radoši virzās uz priekšu, un ne katru reizi, kad sākas kāds atsevišķs projekts, tas ir veiksmīgs, nu, jo pētniecība nozīmē tādas eh, jomas sākt izvērtēt, kurās nekas vēl nav zināms, un nav tādas garantijas veiksmēji. Varbūt, ka mums nevajadzētu būt pārāk stingriem, jo tad uh, mēs šīs pētniecības iespējas varētu samazināt. Un, protams, ka mums ir nepieciešama veicināšanas šādu līdzekļu kontroli. Mums ir nepieciešama elastīga noteikuma. Lauksaimniekiem īpaši nozīmīgi ir tas, lai mēs šeit ietver programmā pētniecību un inovāciju tikai, ne tikai kā uh, pētniecību redzētu, bet arī kā transfer, kā pārnesumi, ko var praksē ieviest no tā, kas uh, ir uh, apzināts, uh, kāda pētījuma ir veikta. Man liekas, ka tas vēl ir mūsu vājais punkts. Ir jābūt labākai saiknei starp praksi un uh, zinātnes rezultātiem, jo nevienmēr viss tas, kas ir tā kā zinātnes uh, risinājums piedāvāts, ka tas uzreiz tiek praksē ieviests vai kaut kādā produktā. Tātad sākumā ir pētniecība, tad attīstība un visbeidzot ieviešana praksē. Man liekas, ka mums visiem daudz labumu būs no tā, ka mēs vairāk naudas investīsim pētniecībai. Jo arī tās problēmas, ar kurām mēs saskaramies lauksaimniecībā, mums ir vajadzīga lielāka inovācija, modernas tehnoloģijas. Un arī šis lielais mērķis ar nelieliem līdzekļiem vairāk sasniegt, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Neviens cits vairāk izteikties nevēlas. Tad es tagad dodu vārdu Anē Magines skundze lūdzu. Es uzskatu, ka visiem, visi esam viensprāts, ka mums ir nepieciešams vairāk piesaistīt zinātni lauksaimniecībai. Uh, Ir ļoti daudz apkopot pētniecības dati, kuri nekad netiek tapti zināmi zemniekiem, tāpēc mums vajadzētu savērt kopā zinātni, izaugsmi, un tas viss ir jānodod zemniekiem. Uh, Es eh, zinu, ka šobrīd universitātes ar ļoti lielu interesi vēlas piesaistīt šo naudu, kas šeit izskanēja, bet eh, patiesībā tā ir kļuvusi par zināmu rūpali, tātad tiek saņemta nauda, tiek veikts pētījums, bet patiesībā netiek galvenā uzmanība vērsta uz šā pētījuma mērķi. Es zinu, ka tā ir, vairāk es neiedziļināšos šajā sāpīgajā tēmā, paliksim pie šī apgalvojuma. Paldies! saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Hans Garcijas kundzē vārds lūdzu. Detrás de la señora Magines, porque creo que tiene toda la razón. Paldies. Es eh, piekrītu Magines skundzes teiktajam, jo patiesībā ir tik ārkārtīgi daudz datu, zināšanu un pētījumu, bet eh, tādas īstas sasaistes ar ražotājiem un šajā gadījumā zemniekiem nav. Un, manuprāt, tas arī ir būtiskākais, par ko šeit vajadzētu runāt. Tātad, horizontā, tātad apvārsnes 2020 izveida ir lieliska ideja. Mums ir jārunā par to, kādā veidā zināšanas nodot zemniekiem, tātad jaunākos pētījumu datu zemniekiem. Ir noslēgta vesela virkne līguma ar trešajām valstīm. Trešās valsts ir ieinteresētas tajā, kā mēs Eiropā ražojam un nodarbojamies ar lauksaimniecību. Tātad uh, jaunrade zinātnē ir ļoti svarīga, un arī pārtiks ražotājiem un zemniekiem šīs jaunās zināšanas ir nepieciešamas. Un mums ir jāsavērp, jāsavērp kopā zinātne ar zemniekiem. Tas attiecās uz ļoti daudziem sektoriem, kaut vai paraudzīsimies uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm, uz kvalitāti. Visur ir lieliski pētījumi, visur mēs esam konkurētspējīgi. spējīgi Un mūsu galvenais sasniegums Eiropā ir kvalitāte, un pie tā arī mums ir jāturās. Prieksēdētājs, paldies! Paldies runātājām. Vairāk neviens pieteicies nav. Ā, nē, lūdzu vēl. Atvainojos. Aņokungs vēl vēlas izteikties, lūdzu. Jā, paldies. Es tikai vēlējos piebilst, Magines, Magines kundze, vai jūs mani klausaties? Es jūs atbalstu. Reti gan tā gadās, ka es jums piekrītu, bet šoreiz jā. Bet šeit vajadzētu pieminēt arī citu aspektu pētniecības sakarā, un tas ir sekojošais. Jūs varat teikt visus pasaules pētījumus, un tad, ja jūs nedariet, ja jūs pat mēģiniet pētījumu rezultātus ieviest dzīvē, tad jūs aptur Greenpeace un citādi visādi zaļie aktīvisti, kuri visu sagrauj un zinātnu pētniecību neko labu nedod. Patiesībā šie šie zaļie aktīvis neko labu nedod. Bez mikrofona. Paldies! Jā, varbūt jūs esat pārāk kritisks savā novērtējumā, bet jums ir taisnība. Jums ir taisnība tādā ziņā, ka jūs varat palikt pie savas pārliecības. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim, DJ Agrī pārstāvis, lūdzu. Es atvainos DJ Research, DJ Pērtniecība. Holakungs no Digi pērtniecība komisija. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, man ir ārkārtīgi liels prieks dalīties ar komisijas pārdomām šajā jautājumā. Tātad es ceru, ka jums šis jaunās jomas koncepts ir zināms, tātad apvārsnes 2020 ir ticis palielināts finansējums patiesībā divkārtēji, un tas tikai pierāda to, ka komisija ir apzinājusi, cik ļoti svarīgs un cik ļoti pieaugoši svarīgi ir pētniecības joma Eiropai. Varbūt atbildēšu šeit izskanējušajiem komentāriem. Es varbūt mēģināšu arī paskaidrot to, kāds ir komisijas skatījums uz to faktu, ka mums ir nepieciešams izveidot adekvātu mehānismu, kādā veidā pētniecības rezultātus saslēgt kopā ar gala izmantotāji, vai tie būtu zemnieki, vai tie būtu ražotāji, vai tie būtu konsul lauksaimniecības konsultanti. Visiem ir nepieciešami jaunākie zinātniskie pētījumi, un tādi ir. Komisija apzinās, ka šobrīd šī saikne nedarbojas labi. Un šī te jaunā pētniecības un zinātnes pakotne, kas savērp kopā zinātnes rezultātus ar gala patērētāju, un šobrīd, kā jau es teicu, komisija dara visu, lai pētnī, pētījuma rezultāti pēc iespējas lielākā veidā tiktu īstenoti dzīvē, īstenoti praksē. Protams, mēs uzklausīsim gan zemniekus, gan arī lauksaimnieku organizācijas, gan arī pārtiks ražotājus un arī vietējās zemnieku savienības. Mēs uzklausīsim visus spēlētājus, lai dzirdētu viņu bāžas, kas viņuprāt ir ahilai papēdis šajā tālākajā attīstībā. Komisija vēlas būt vēl aktīvāka, pieprasot teiksim, zemniekiem un lauku reģioniem, tātad, lai viņi indicētu tos svarīgos jautājumus, kuri viņu prāt netiek pietiekami labi risināti. Bet, protams, ka komisija mēģina rast iespējas, kā attīstīt tādas jomas, kuras uh, jau ilglaicīgi ir bijusi problēma. Tātad komisija uzskata, ka ir jāizveido tāds ilglaicīgāks skatījums un nevar būt tikai divu, trīs gadu apvārsnes. Protams, ka daudziem zemniekiem ilglaicīgāks plānojums un ilglaicīgākas garantijas ir svarīgas. Bet eh, uzskatu, ka informācijas apmaiņai, informācijas nodošanai adekvātajiem izmantotājiem ir ļoti svarīga, un tā saucamais gala patērētājs, gala informācijas un rezultātu izmantotājs, tā iesaistīšana projektā ir svar, svarīga. Daudz disciplīnu ideja, daudz partneru ideja ir ļoti svarīga, un Eiropas Savienības zinātnē atvēlētie līdzekļi tieši uzsver to, ka dažādu zinātnes jomu pētījumi rada pievienoto vērtību un rada mūsu konkurētspējas palielināšanos. Tātad komisijas nolūks ir dažādu zinātnes nozaru rezultātus savilkt kopā, kaut vai, piemēram, skatoties uz augsnes vai uz augsnes auglību, tad tā būs, protams, dažāda Polijā un Spānijā. Un tomēr augsnes augsnība kā tā, auglība kā tāda jau ir vienota baža ko vēlējos pateikt, komisija savērps kopā pētījuma rezultātus. Nākamais par vienkāršošanu. Arī tas ir viens no svarīgākajiem elementiem šajā jaunajā pakotnē. Komisārs Kvinkungs to ir padarījis par vienu no jaunās pakotnes pamatelementiem, lai par jebkuru cenu viss process tiktu vienkāršots. Līdz ar to tas jau ir ierakstīts jaunajā pakotnes idejā un ir ļoti, ļoti daudz pasākumu, kurus mēs mēģināsim īstenot, lai samazinātu pieteikumu procedūras sarežģītību. Jo par šo sarežģītību mūs ir kritizējuši visi un jau ilgas gadus. Vēl viens svarīgs moments, ko vajadzētu šeit pieminēt, ir tāds, ka ka, lai izveidot šo saikni, šo ciešo sadarbību starp zemnieku un pētniecību, ir sadarboties ar DG Agri kolēģiem no komisijas un īpaši šajā pētniecības un inovācijas partnerības ietvaros. Un šeit mēs tiešām redzam būtiskas neizmantotas iespējas, lai savērtu kopā pētniecības un inovācijas finansējumu un apvārsnes 2020 ar lauku attīstības fondiem. Un šeit mēs tiešām redzam būtiski pievienoto vērtību, bet, protams, tas notiks ciešā sadarbībā ar kolēģiem no DJ Agri. Patiesībā programmas aktivitātes tiks koordinētas starp mūsu abiem ģenerāldirektorātiem, jo tādā veidā mēs uzskatām, ka tam būs lielāks labums gan zemniekiem, gan arī lauka attīstībai. Priekšsēdētāji kungs, šeit arī beigšu savu sakāmo, bet ja kāds man uzdos konkrētus jautājumus, uz tiem būšu tikai un vienīgi priecīgs atbildēt. Tātad arī mani kolēģi, gan no DJ Agri, gan arī mani kolēģi konkrēti no DJ Pētniecība. Priekšsēdētājs. Paldies! Vai ir kāds, kas vēlas uzdot jautājumu komisijas pārstāvjiem? DJ Agri un DJ Pētniet inovācija. To w takim razie poprosimy panią sprawozdawcę. Ja ne? Tad dod vārdu referentei, lūdzu. Ā, referentu vēlas uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdē. Jautājumi ir daudz, un faktiski es pateicos kolēģiem, kas tās šaubas, kuras man bija lasot ziņojumu, uh, Eh, radās eh, arī eh, šeit prasmīga un koncentrēta pauda. Man arī, es gribu pateikties arī komisijai par to, ka komisija apzinās šīs problēmas un apliecina savu gatavību rast tām labāko risinājumu. Atliek vien cerēt, ka tiešām tas tā arī notiks, un to es novēlu uh, turpmākajā darbā, ar, uh, pēc tam jau, kad um, ziņojums par, um, par um, horizontu 2020 eh, būs pieņemts, ka tie risinājumi, kurus komisija piedāvās kā zinātniekiem, tā lauku uh, kopienām, lauksaimniekiem un pārstrādes rūpniecībai, būs administratīvi ērts, un dos vislabāko rezultātu. Paldies! Dziękuję pani poseł. Paldies. Paldies referentai. Līdz ar to izskatās, ka mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir mūsu viesis. Es vēlētos šeit prezidijā sveikt. Eiropas revīzijas palātas locekli un līdz ar to mēs izskatīsim kopīgās lauksaimniecības politikas reformas priekšlikumus. Es došu kungam laiku sagatavoties un tad uzreiz došu vārdu jums. Okay. Musimy. Udzielam panu głosu. Lūdzu, lūdzu, Kratāna kungs, vārds jums. Uh, merci, uh, monsieur, mesdames. Eh. Paldies. Dāmas un kungi deputāti, es gribētu jums pateikties, pateikties par ielūgumu, lai prezentētu Eiropas revīzijas palātas atzinumu par komisijas priekšlikumu par KLP reformu. Mums ir četri pamat jautājumi, un mēs par četriem pamat jautājumiem šajā reformā esam pauduši mūsu viedokli. Darbs ir veikts ņemot par pamatu ikgadējo revizijas palatas eh, darbību un dokumentiem, kādi mums ir bijuši pieejami. Uzsvēršu četrus punktus un uh, tad tos arī uh, paskaidrošu. Uh, <laughs> point... Pirmais punkts. Pirmais punkts ir par vienkāršošanu. KLP vienkāršošanu. Par šo punktu es gribu atzīt, ka komisija cenšas atbildēt uz uh, dažiem novērojumiem, kurus parlaments, uh, padomi un revizijas palāta ir devusi par vienkāršošanu. Pieminēšu divus piemērus. Tas ir par to, kā komisija to ir redzējusi. Pirmkārt, pamatmaksājumi aizvietot uh, ar šo pamatmaksājumu divus iepriekšējos maksājumus tātad arī ievērojot to valstu intereses, kas ir iestājušās pēc 2004. gada, proti tiešie maksājumi un platība maksājumi tiek apvienoti vienā. Un jūs zinat, ka vienotais maksājums, un par to bija 20 dažādi modeļi, 20 dažādas aprēķina formulas un visu to aizvieto viena uh, sistēma, pamata maksājums. Un katrā gadījumā tas ir progress, uh, ja mēs runājam par vienkāršošanu. Otrs pieze, piemērs - vienkāršošanas uh, pasākumi maziem lauksaimnieciskiem ražotājiem. Par citiem punktiem runājot, jāsaka, ko, komisija ir atzinusi problēmas un piedāvā risinājumus. Bet tie visdrīzāk būs grūti īstenojami praksē. Un pēc brīža pastāstīšu, uh, kas ir tas, par ko es domāju. Atgriezīšos pie šīs domas. Un tas ir iemesls, kādēļ tiesa, uh, respektīvi revizijas palāta domā, ka KLP ir ļoti komplekss priekšlikums. Trīs piemēri, lai uh, skaidrotu man nostāju. Pirmais - lauka attīstība. Tas ietvers, kāds ir piedāvāts, saglabā sešus līmeņus uh, darbi, jo šie seši noteikumi jau pastāvēja un tiek saglabāti. Tad arī struktūra noteikumi līdz pat nacionālajiem noteikumiem, kas var precizēt, kāda ir piemērošanas mm, noteikuma lauku vidas attīstībai. Otrs piemērs - kondicionalitāte. tiesa domā, ka kondicionalitāte mainās, jo izmainās iesaistīto uh, skaits. Un, protams, ka būtiskais šajās izmaiņās ir dažādu uh, pasākumu apvienošana vienā, un tas arī ir, nu, tie tāds optisks uh, piemērs. Trešais piemērs aktīvā lauksaimnieka uh, jautājums. Arī komisija ir meklējusi šajā jomā risinājumu, lai labāk palīdzētu aktīvajiem, jeb patiesajiem lauksaimniekiem. Un šeit revizijas palāta atbalsta komisijas prognozi, ka palīdzība, kas tiek sniegta lauksaimniekam, ir jāsniedz mērtiecīgi. Komisija piedāvā dažādas risinājumus. Un jāsaka, ka ceram, ka tie tiks efektīvi pielietot. Parlaments varētu tādu vispārēju definīciju uh, veidot jēdzienam, kas ir aktīvais lauksaimnieks, un komisijai uzticēt šīs likumdošanas konkrētu pielietošanu, lai piemērot tam uh, to tam faktam, ka ir ļoti dažādi e, šie gadījumi praksē, un man liekas, ka, nu, tas ir gluži vienkārši, nu, neiespējams jau iepriekš noteikti pilnīgi visus aktivitātes veidus aprakstīt likumdošanas e, aktā, kam ir jābūt, nu, tāds vispārējais dabas dokumentam. Otrs punkts, par ko gribu runāt. Tā ir KLP mērķa noteikšana noslēgtā daļa. Likumdošanas priekšlikums. Tas nedod skaidru atbildi uz jautājumu, ko grib uh, finansēt ar KLP naudu. Nav šādas skaidras atbildes. Priekšlikumi, kādi ir izteikti, tie saglabājas kā pagātnē, galvenokārt un tie balstās uz finanšu līdzekļiem, kas ir veltīti dažāda veida palīdzībai un arī noteikumiem, kā šādas palīdzības maksājums var saņemt. Bet nenorāda uz tiem rezultātiem, kādi ir eh, jāsasniedz un pasākumiem, ar kādiem varētu to sasniegt. Nu, tātad pārēja no viena uz otru, tātad no līdzekļu politikas pāriet uz rezultātu politiku. Tas ir tas, ko komisija pieteica un ko prasa komisija. Un mums liekas, ka šī orientācijas maiņa tikai ļoti nedaudz tiek uh, reglamentā iestrādāta, tajos dokumentos iestrādāta, kas ir piedāvāti. Četri piemēri. Tiem jautājumiem, kāda tiek uzdot par uh, KLP un par mērķiem KLP. Par tiešiem maksājumiem, piemēram. Konstatējam, ka nekas nav teikts par uh, šo tiešo maksājumu mērķiem šī reglamenta noteikumos un, un, un uh, nekas nav teikts arī par rezultātiem, kādus sagaida no šī maksājuma. Nu, tikai sagaida to, ka mērķi tiek precizēti. Otrs piemērs atbalsta sadalījums starp dažādiem saņēmējiem. Arī šeit neviens specifisks uh, mērķis netiek definēts, un šo palīdzību sadalījums paliktu tāds kā šodien, un ka tas tiktu uh, arī saistīts ar apstrādāto platību. Dažas izmaiņas, kuras ir piedāvātas, kas precizē, piemēram, to, ka uh, jaunie lauksaimnieki un tie, kas strādā neizdevīgos apstākļos, saņem papildus samaksu par apstrādāto hektāru. Nu, tas nozīmē, ka netieši tiek ievērota specifiskā situācijā, kādā atrodas nu, konkrētais ražotājs. Bet neskatoties uz šiem diviem piemēriem, man liekas, ka tie ir pozitīvi piemēri. Tādēļ tos um, citai revizijas palāta domā, ka uh, šeit saglabājas iekšējas, iekšējas pretrunas, un tās jau bija arī vienotajā maksājumā. Līdz ar to no vienas puses grib atbalstīt lauksaimnieku ienākumu daļu, un no otras būt, puses šim atbalstam pievieno specifiskus apstākļus, kāda ir ražotnē. Nu, piemēram, izmaksu dažādošana tad, kad viņš rado to, ko no viņa sagaida. Ir ārkārtīgi dažādas šīs ražošanas iespējas atkarībā no zonām, atkarībā no ražojuma. Un jāsaka, ka nav šeit šajos dokumentos tāda palīdzības uh, uh, diferencēšana atkarībā no tā, ko ražo. Mans trešais piemērs ekoloģiskā komponente, kāda ir iesaistīta šajos um, noteikumos. Mērķis un uh, noteikumi ir saistīti ar noteikumiem, ar šo ekoloģisko un tiešo ekoloģisko aspektu, bet tas nav adekvāti noformulēts. Nu, lielākajā daļā gadījumu mēs zinām, ka ir zinātniski pētījumi, uh, kas parāda, cik efektīvi darbība, cik nepieciešami ir eh, noteikumi patēk, pasākumi, nu, piemēram, ekoloģiskas intereses zonas, kā tas ir paredzēts. Tas ir nozīmīgi, tas ir liederīgi, piemēram, bio daudzveidība. Zinātnieki pierāda, kam tas viss nāk par labu, bet šajā reglamentā netiek nospraukti konkrēti mērķi un neprecizē ko sasniegs ar šiem pasākumiem. Un pēdējais piemērs par lauka attīstību. Regulējuma ietvars atsaucas uz prioritātēm, kas ir ārkārtīgi dažādas, daudzveidīgas. Un palāte domā, ka lauka attīstībai vajadzētu mazāk kompleksus mērķus un labāk tādus uh, mērķu orientētus un sasniedzams uh, noformulēt. Uh, Tagad manas prezentācijas trešais punkts - uzraudzība. Ko veids komisija? par to, kā pārvaldības un kontrolas sistēmas dalību valstīs tiek vadītas un, un, un kā tas notiek. Dalību valstīs ir divi uh, organismi, divas, divi veidi uh, kas veic šo darbu. Pirmais ir maksāšanas iestāde, un otrais ir certificēšanas iestāde. Tātad maksātājs, tas, kas izmaksā. Jūs zinat, ka dalībvalstis šīs iestādes ir certificējušas vai, nu, teiksim, atzinušas par spēkā esošam. Un tās atskaitās arī revizijas palātekai. Ir šīs iestādes jāpārbauda no paša sākuma nemaz negaidot, kamēr vājie punkti parādās, un komisijai vajadzētu būt iespējai pāraudzīt, uzraudzīt, kontrolēt šīs iespējas, lai redzētu, nu kāda ir efektivitāte, cik labi šīs iestādes gluži vienkārši strādā. Tagad par certificēšanas iestādēm. Tās dalība valstis uh, neapstiprina, tikai nozīmē, tām netiek uh, Bet uh, komisija izmanto šīs iespējas, nu, gluži tā kā tādu tā kā apdrošināšanas elementu, lai vienkārši pārbaudītu, ka darbs tiek veiksmīgi veikts, un līdz ar to komisijai vajadzētu uzticēt uh, pārbaudas uh, lomu un uh, efektivitātes lomu šīm certificējošām iestādēm. Vēl atgriežoties pie šīm pašām certificēšanas ies, iespējām, komisija piedāvā paplašināt to lomu, ne tikai pārbaudot grāmatvedību un tos aprēķins, kādi ir iesniegti uh, maksātāju organizācijai, bet paplašināt to līdz pat tam, ka tiek pārbaudīta maksājumu legalitāte, likumīgums un efektivitāte. Revizijas palāta domā, ka tas būtu ļoti veiksmīgs uh, tāds certifikācijas or organismu, jeb iestāžu darbības uh, paplašinājums, bet esam ļoti pārsteigti par to, kā šis uh, komisijas projekts ir iestrādāts regulējumā. Ir nepieciešams precīzs teksts nākotnē certifikācijas organizācijām ir jāsniedz atzinums ne tikai par maksātājiem, bet arī par uh, maksātāja deklarācija un pirms direktors, pirms maksātāja organizācijas direktors paraksta, viņam nepieciešams šāds atzinums. Man ir ļoti liela atšķirība pir, starp uh, kontu apstiprināšanu un tad to, ka dot, tiek dot viedoklis uh, par ticamību un par pareizību un kontu uh, arī uh, grāmatvedības pareizīgumu. Es domāju, ka nu, tas ir jautājums, par ko varētu domāt un pārbaudīt. Tagad mans ceturtais punkts. Nu, tas ir tāds garāks, bet nu, vismaz tas ir pēdējais arī. Es gribēju runāt par divām lietām - par kontiem un maksājumu samazinājumiem. Tajos gadījumos, kad sarežģīta maksājuma visi aspekti nav uh, vienādoti. Tātad par likmi. Revīzijas palāte uzskata, ka tas ir ļoti aktuāls jautājums, tas ir bijis iepriekšējā risinājumā ietverts. Un šī procedūra tāda, kā tā ir definēta un uzskaitīta komisijā un arī izpildes noteikumos attiecībā uz finanšu noteikumiem, tas atbilst 53. punktam un izpilde ir 42. pants, un šie panti nav pilnībā pielietoti komisijas priekšlikumā. Revizijas palāte atgādina, ka konta apstrāde un konta pārbaude nozīmē, ka komisija var savu galējo atbildību uzsvērt, un galu galā lauksaimniecības izdevumi, kā jūs zinat, tie ir dalītas vadības režīmā izmaksāti. Izdevumi tos apstrādā izmaksas aģentūras, kas būtībā ir nacionālas aģentūras. Un tādēļ šīs procedūras ir saistītas ar uh, procedūrām, kas nozīmē, ka komisijai jānosaka izdevumu apmērs, kam ir jābūt regulāram. Šie ir izdevumi, kas uh, nāk no ES un citiem uh, budžetiem, un uzskait arī tos izdevums, kas nav atbilstoši noteikumiem. Tos, ko komisija uh, vērtē kā legālus un uh, noteikumiem atbilstošus izdevumus, tie pozitīvi uh, ikgada bilancē tiek uh, uh apzīmēti, bet nevienmēr komisijai ir uzlikts pienākums precizēt tos gadījumus, kad ir kāda pārkāpuma. Revizijas palāta konstatē, ka neviena no izmaiņām, kādas ir piedāvātas, nemaina to komisijas līdzšinējo uh, darbības modeli, kāds ir pielietots. Uh, Tas ir ļoti nozīmīgi, jo jaunais likumdošanas ietvars ievieš atšķirības starp divām politikām. Runājot par struktūra fondiem, proti FEDER. Tas ir uh, uh, arī ESF un kohēzijas fonds. Tie uh, risinājumi, kā, kāda ir attiecinām uz šiem struktūra fondiem un precīzais regulējums, kāds ir. Tajā brīdī, kad komisija piedāvā izmaiņas federfondā, valstīm ir iespēja parādīt, ka nepareiz izlietotie līdzekļi eh, un pārkāpumu gadījums ir mazāks nekā tas, ko a, komisija domā. Proti var teikt, ka ne, jūs mums uzliekat pārspīlētus a, vērtējums vai a, pārspīlētus noteikums. Bet šī iespēja nepastāv lauksaimniecības a, maksājumos. Un tā ir tā lielā atšķirība. Mans pēdējais punkts. Pāris novērojumi par uh, palīdzības samazināšanu. Nu, ko tas nozīmē? Samazināšanu, kuru komisija var pievietot, pielietot teorētiskam atbalsta apjomam, jo noteikti, eh, jo noteikumi nav, piemēram, izpildīti, jo, piemēram, lauksaimnieks ir apņēmies eh, darīt lietas, kuras nav eh, respektējis vai nav pilnībā pilnījis, lai saņemtu palīdzību, piemēram, lauku vidas attīstībai. Šajā gadījumā komisija var samazināt palīdzību. Bet mēs domājam, ka šajā punktā šis piedāvātais risinājums ir ļoti, nu, tāds mulsinošs. Un proti 65. pants ir ļoti neskaidrs, jo šeit ir atšķirība tāda mākslīga starp no vienas puses maksājumu samazināšanu un no otras puses iespējams sankcijas samazinā, sama, samazinot uh, maksājumus. Un nav īsti skaidrs, kas ir šī sankcija un kā tad notiek šis samazinājums. Tas nav skaidrs. Ir nepieciešams skaidrojums. Un, ja mēs skatāmies uz 97. pāntu, tad tas saka, ka sankcijas uh, maksājuma samazināšanas veidā neietekmē maksājumu likumīgumu. Arī šeit esam pārsteigti. Nu, bet konkrēti, ko, ko tas, ko tas, kas tas ir? Ja es esmu labi sapratis, tas nozīmē, ka uh, maksājuma saņēmējs, kas noteikums nav pilnībā izpildījis, bet tomēr, ka vērtē, ka viņš varētu pilnu maksājumu saņemt un ka tas ir legāli, bet viņam jāatmaksā daļa vai arī viss, nu tas ir šis redukcijas mehānisms, un varbūt, ka viņam tiek uzlikts sots par noteikumu pārkāpšanu. Nu, es neesmu sapratis, kāda jēga ir ne 65. ne 97. pantam. Es domāju, ka šeit ir absolūti nepieciešama, eh, nepieciešams skaidrojums. Palīdzības samazinājums ir ļoti būtisks punkts, un noteikuma izpilde, ja jūs neievērojat noteikums par kondicionalitāti šajā gadījumā, jums nav tiesības simtprocentu palīdzības uh, saņemšanai, un komisija samazina maksājumu. Bet šis, šis samazinājums par pārkāpumiem attiecībā uz kondicionalitāti. Nē, atvainojiet. Es uh, vēlreiz formulēšu savu frāzi. Tātad par kondicionalitāti. No vienas puses likumīgās prasības, kas jāpilda visiem lauksaimniekiem, lai saņemtu pilnus maksājumus, un mēs domājam, ka pārkāpumi šo pienākumu izpildē, šo palīdzību vērš neatbilstoši noteikumiem, bet tas tieši tagad tā nav. Noteikumi par šo kondicionalitāti. Nav absolūti ne, nepieciešama izpildām, lai saņemtu tiešos maksājumus. Revīzijas palāta konstatēja, ka maksājumu samazināšana ka šis punkts mazinās, vājinās pēc no, jauniem noteikumiem. Un vismaz 3% tas uh, aptver, un tas vairs nav ietverts jaunajā reglamentā. Nu, tie bija mani detalizētie skatījumi. Un kā secinājums varu teikt un atgādināšu? Reformas ir saistīts ar administratīviem izdevumiem dalību valstīm, jo tās pārvalda šos izdevumus. No vienas puses maksātāja iestādes un certificējošās iestādes un komisija pati savā ietekmes novērtējumā vērtē, ka administratīvās izmaksas varētu pieaugt līdz pat 15%. Un tas ir samērā nu, tāds liels naudas daudzums, liela summa. Šīs papildu izmaksas var kompensēt, ja šīs programmas kļūst efektīvākas. Priekšstādātāja kungs, es varbūt ilgi runāju, bet, nu, arī tāds diezgan liels ir šis dokumenta apjoms, par kuru mēs mm, diskutējam, un tas ir revizijas palātas viedoklis. Paldies! Paldies Kritenkungam! Tas bija ārkārtīgi interesanti, ko jūs mūs stāstījāt no revizijas palātas viedokļa. Šis eh, atzinums no pagājušās nedēļas. Tur ir vesela virkne punktu, kā jūs jau dzirdējāt. Tie ir punkti, uz kuriem mēs varam atsaukties šajās debatēs. Mēs ar vienu esam uzsvēruši, ka aktīvā lauksaimnieka definīcija ir būtiska zaļumošanas izmaksas dalību valstīm sarežģījumi lauksaimniekiem. Mums īstenībā pietieks, ko runāt debatēs. Te gribētu pieteikt eh, debašu sākumu, un šo debašu beigās jums, protams, būs iespēja atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Un es gribētu uzklausīt arī komisiju. Mēs sāksim ar Elizabeti Köstingeru un pēc tam Brita Rēmersa. Priekšēdātāja kungs, sirsnīgs paldies jums, Kretēna kungs, par jūsu vērtējumu un paldies arī par to, ka būs iespēja jums diskutēt. Šī informācija, protams, mums ir ļoti būtiska. Uh, tagad līdz, līdz eh, koplēmuma procedūrā mūsu uzdevums ir ļoti daudz no problēmām, ko jūs pieminējāt, mīkstināt, risināt, un ļoti eh, žēl, ka daudz kolēģi nav klāti, tīpaši tie kolēģi, kuri vienmēr saka un domā, ka ar vien vairāku normu uh, uzlabos kopīgo lausumsies politiku. Es domāju, ka mēs jau agrāk bieži esam piedzīvojuši pilnīgi kaut ko citu. Uh, Mums ar lauksamasies komisāru Čalosu bija arī debatas par šo tematu, arī par vienkāršošanu KLP, un viņš arī vienmēr saka, ka īstā problēma dalība, ir dalību valstīs, ka komisija izstrādā ļoti vienkāršus priekšlikumus, un tikai dalībvalstis to nevajadzīgi sarežģīja. Cik lielā mērā jūs eh, tam piekrītat un kā jūs domājat, vai šis vērtējums patiešām ir pareizs? Es zinu, ka manā dalību valstī vienmēr ir ļoti bailes lielas no kaut kādām slo, slogiem un ka bailes no kļūdām, ja tādas notiek, tad kļūdas tiks ļoti eh, stingri sankcionētas. Es domāju, tas ir samērā loģiski. Jūs runājat arī par certifikācijas iestādēm un maksājumu iestādēm. Vai no jūsu puses ir eh, konkrēti risinājumi, kā strādāt pie šiem problēmām, kā mīkstināt problēmas. Es atbalstu jūsu viedokli par zaļumošanas pasākumiem, ekoloģizācijas pasākumiem, kas eh, reformu gaitā ir ieteikti. Daļai pilnīgi tiek aizmirst, ka lauksaimniecība šo kondicionalitātes nosacījums jau izpilda šo krustu atbilstību jautājums ir varbūt, ka mēs pēc pāris gadiem atkal sanāksim kopā un uh, uh tiks kritizēta KLP un uh, mērķis nebūs sasniegts. Mēs uh, atbalstu arī jūsu vērtējumu par partneru līgumiem. Es domāju, ka tur ir ļoti liels riska potenciāls, ka var notikt kļūdas, ka nauda beigu galā nevar tikt izmantota. Paldies! Paldies, Elizabete Brita Raimersa. Paldies, paldies, ka jūs šodien atnācāt pie mums, lai paskaidrotu savu Un eh, runājot par ekoloģizācijas komponentiem, tad šo eh, um, krustu atbilstību un ekoloģizāciju. Tas, ka ekoloģizācijas kompetence, uh, tam ir mēķis, mēs jau uh, lauksamības komitejā esam šeit arī kritiski par to izteikušies, jo mums šķiet, ka ir samērā sarežģīti kaut ko noteikt. Mēs vienkārši kaut kādā nedrošā nākotnē pieņemtu lēmumu un beigu beigās uh, būtu tikai. Uh, kaut kāds mēķis, bet eh, viss kļūt nekonkrēt. Kā jūs uzskatāt, ja to visu darītu savādāk, ja tiktu teiks, ka ekoloģizācijas komponents otrajā pīlārā būtu jāieliek, un tā vietā pirmais pīlārs būtu samazināms, vai jūs domājat, ka tas būtu vienkāršojums? Tas būtu vienkāršāk bijis īstenošanā. Kā jūs to novērtētu? Un tad neskaidrie mērķi lauku apvidos. Es domāju, ka tikai lauku apvidū Tas ir arī tādēļ tā, ka mums ar vienu ir eh, kaut kādas pretenzijas izvirzītas no citām jomām lauksnības politikā, un tas mums arī kā viss ir jāizpilda, un nav arī drosme šeit eh, tādu tīru lauksnības politiku eh, pateikt. Un pateikt, mums nav arī vēl jānodarbojas ar sociālo politiku, ar attīstības politiku, bet arvien vairāk politikas joma izdara spiedienu uz lauksaimniecības politiku un jaucas iekšā un atšķaida lauksaimniecības politikas kodolu. Kāds ir jūsu viedoklis par kontrolas jautājumu? Esmu lauksaimniece un redzu, kāds eh, kontroles ārprāts bieži vien valda. Un uh, ir tiešām pamatotas bailes uh, no lauksaimnes uzņēmuma puses. Lauksaimnes uzņēmums ir kaut kas cits nekā liels koncerns, kam ir uh, aprāts, kas var veikt eh, šādu kontroli, bet lauksaimniecībā tas eh, bieži vien ietekmē visu ražošanu, jo šo kontroli notiek uz vietas un tajā dienā atnāk vietējā iestāde, piemēram, pie mums Vācijā mums ir federāla sistēma un eh, reģionālā iestāde ierodas, pēc reģionālās nāk valsts iestāde un pēc tam vēl viena kontrole un atkal kontrole un, un šeit parādās risks būs arī vēl Eiropas kontrole un lauksaimnieks vēlas vienkāršošanu no lauksamnieku viedokļa raugoties. Nevar jau vienkārši skatīties vienkārši no administratīvi viedokļa, bet arī no praktiska, no lauksamnieku viedokļa. Un kā tas izskatās? Un arī vēl ļoti svarīgi ir, vai revīzijas palāta arī atzīst, ka pārkāpumu gadījumā ir jau dažādi pārkāpumu veidi, kādreiz ir arī ar nodomu, patiešām krāpniecība, kas ir noteikti jānoskaidro, tā ir ļaunprātīga naudas izmantošana, nemērķim. Ne, ne Un tad ir arī tādas kļūdas, kas ir radušās apstākļu sakritības dēļ, piemēram, tehnisku kļūmju dēļ vai kāda tehnika nedarbojas, kas būtu nepieciešama. Mums lauksaimniecībā ir sektors, tas ir tāds sektors, kur ļoti ietekmē faktori, ko neviens cilvēks nevar kontrolēt. Kādreiz iesaka paldies Dievam, piemēram, eh, laiks un klimata nosacījumi. Uh, un uh, tur lauksaimniecība reizēm vajadzīga tāda uh, reakcija, kas nav paredzēta Eiropas normās, un šādi pārkāpumi taču nevar novest pie tā, ka notiktu pamatīgs līdzekļu samazinājums, tas būtu negodīgi. Piemēram, laika apstākļu risks nevar jau zemnieku divreiz sodīt. Pirmkārt, viņa ražošanas procesā, un otrkārt, uzliekot vēl naudas sodus. Kā jūs skatāt uh, par šo pozīciju? Tas arī mani vēl interesē. Paldies! Grazie, Brita! Grazie, onorevole Reimers. Adesso... Paldies, Brita. Paldies, Rēmers kundzei. Tagad vārds kolēģiem Rubikam. Darīt par to, ka mums ir iespēja tikties aci pret aci ar pārstāvi no revizijas palātas. Es eh, daudzam piekrītu, par ko jūs runājat, tam piekrīt arī mani vēlētāji. Es esmu ievēlēts no Latvijas. Un Latvijas zemnieki man nepārtraukti prasa, lai es noskaidroju un dodu skaidru atbildi. Jūs pozitīvi novērtējāt maksājumu apvienošanu, tam var piekrist. Bet maksājumi ļoti atšķirās. Un tas, kad Mūsu zemniekiem Latvijai ir ieplānots, ka 2020. gadā viņi saņems 52% no Eiropas Savienības vidējo tiešā maksājuma. Tas viņus neapmierina. Mans pirmais jautājums līdz ar to. Vai jūs uzskatiet, kā revizijas palāte, ka tiešie maksājumi jaunajā projektā ir taisnīgi un atbilst Lisabonas līguma garam? Un otrs jautājums. Es varbūt nevisai līdz galam stādos priekšā eh, jūsu darba apjomu un komunikācijas iespējas, kādas tās ir izveidojušās, bet man interesē, vai revizijas palāta saņem vēstules iesniegumus no zemniekiem vai no to dažādām organizācijām. Ja saņem, tad par ko šīs vēstules stāsta, par ko sūdzās tie autori? Paldies! Paldies, Rubikungs. Magenis kundze. My... Paldies, priekšsēdētāja kungs, un es vēlētos pateikties revīzijas palādes loceklim par ziņojumu un arī par viņu teikto. Jūs iepriekšējā ziņojumā man bija jautājums, un es vēlētos uzdot vēlreiz par to pašu. Tas ir 19. punkts, un jūs par KLP reformu, jo to esat pieminējis. Tātad, jūs teicāt, ka maksājumi zemniekiem, kuri nav aktīvi zemnieki, problēma ir ļoti, ļoti liela. Pie tam jūs teicāt, ka nav pierādījumu, kā pierādīt, kurš ir aktīvs un kurš nav. Patiesībā no revīzijas palātas puses, pēc manām domām, tas ir ļoti dīvains apgalvojums. Tātad iespējams, ka jūs kaut ko citu, tas ir citā, teiksim, tekstā tur aprakstīts, bet ideja ir tāda. Uh, 12. punktā, un tas mūsu komiteja ir ārkārtīgi svarīgs. Es tikai vēlētos pajautāt, vai es pareizi esmu sapratusi 12. punktu. Tātad, 12. punktā jūs apgalvojat, ka kaut arī, teiksim, parlamentā un padomē darbs notiek, dalību valstīm būs nepieciešama vismaz 12 mēneši pēc tam, kad īstenošanas pastākumi tiks pieņemti no komisijas puses, tātad būs nepieciešams vismaz gads, lai to sāktu īstenot. Tas nozīmē, ka reformas nekādā gadījumā nesāks darboties brīdī, kad komisija to ir paredzējusi. Protams, daudz kolēģi šeit izteica savas bažas par to, ka vienkāršošana ir dzīvībai nepieciešama, bet mans jautājums jums ir, vai ir, nepiecie... vai ir vispār iespējams vienkāršot politiku, kas ir izgājusi cauri veselai reformu, reformu dzirnavām? kādā veidā mēs domājam kaut ko vienkāršot, ja tas nav iespējams. Un varbūt, ka mums vajag skaidrā balsī pateikt, ka tas nav iespējams, bet risināt to savādāk. Jo, piemēram, es kā politiķi dzirdot vārdu vienkāršošana, pat no manas mutes dzirdot šo vārdu, man liekas, tas ir muļķīgi. Šis vārds ir ārkārtīgi noplicināts, tas izskan katrā otrajā teikumā, un tas nekad nenotiks. Tātad. Jūs runājat par 2000. 11. un 2014. gadu jūs runājāt par vairākiem interesantiem momentiem, bet jautājums tagad par izmaksām. Ja pareizi atceros, tas bija 89. punkts atvainošana, ja es kaut ko jaucu. Nē, ir tomēr 89. Tātad. Kādas būs izmaksas zemniekiem, kas grib būt zaļāki? Tātad atkal, pēc mana tulkojuma būs tā, ka ikvienā zemnieku saimniecībā būs jābūt komisijas pārstāvim, kurš padarīs eh, komisijai zinām to, vai zemnieks ir zaļāks vai nē. Tātad kādā veidā jūs izveidosiet sistēmu, instrumentus, ar kuru palīdzību jūs strādāsiet? Un vai jūs varat apsolīt, ka būs tāda situācija? kur nebūs nepieciešams katrā zemnieka saimniecībā pārstāvis. Jūs komentārs par aktīvo zemnieku. Vismaz no manu viedokļa raugoties, manuprāt, es nezinu, vai komisija akceptē šādu definīciju, bet patiesībā regulā ir ierakstīta aktīva zemnieka uh, definīcija. Un iespējams, ja jūs nomainīsiet vārdu vajadzētu uz būtu, tad tas būtu ļoti labi. Tā tad iespējams es jums vēl uzdošu jautājumus, bet šobrīd paldies. No, abbiamo tutto il tempo, eh, Marija. We have all the time. Paldies, Mairedai. Lūlings kundze lūdzu, un pēc tam Hoislinkungs. Eh, eh, paldies, priekšstādātāja kungs. Es gribu teikt Kratāna kungam, revizijas palātas loceklim, ka esmu ārkārtīgi pārsteigta. Ilgu laiku strādāju parlamentā, Bet nu neatceros, kā revīzijas palāte izturētos tā, kā li līdz likumdevējs. Līdz likumdevējs ir parlaments un padome. Likums pieņem parlaments un padome, tie lemj par lauksaimniecības uh, politiku, par KLP, par lietdarību, par mērķiem sasniedzamajiem. Un cik es zinu, tā nav revīzijas palātas kompetence rūpēties par sasniedzamajiem mērķiem un par visiem tiem jautājumiem, par kuriem jūs runājat. Nu, varbūt, ka tā ir jūsu loma, kādu jūs uh, īstenojat par maksāšanas vai certifikācijas iespējām, bet tie nesat jūs, kas pieņem lēmums vai pat komentē KLP mērķus. Tas ir likumdevēja uzdevums. Jums jākontrolē. Vai jūs man varat teikt, balstoties uz kādu bāzi jūs tagad sāksiet eh, nodarboties ar to, ka definēsiet KLP mērķus. Tā nav revizijas uh, eh, palātas uh, kompetence, jūs varat kontrolēt, bet uh, politikas definēšana, tā nav jūsu kompetences joma. Es domāju, es patiešām domāju, ka tā nav jūsu darbības joma Un pēc tam jūs varat ar komisiju diskutēt, kā jūs varat labāk kontrolēt, certificēt dažādas iestādes un tā tālāk. To es saprotu, bet um, kā, kā politikas definīcija ir vienmēr likumdevēja kompetence. Grazie, madam Luling. Adesso. Paldies, Lulings kundze. Mārtiņš Hoislings un pēc tam Alberts Des. Jā, es, man arī ir konkrēts jautājums revizijas palātai Jūs samērā bez komentāriem teicāt, ka pašreizējā uh, reforma nozīmē 50% uh, birokrātijas vairāk. Vai jūs paši esat uzdevuši jautājumu un uh, jūsu iestāde, tomēr ļoti kompetenta, mani interesētu, ko jūs pārbaudījāt un kā tad šie 15% konkrēti sanāk, no kā, man godīgi sakot, tas ir, liekas, diezgan miglaini, ka šāda reforma uh, var izraisīt tādu milzīgu birokrātiju. Varbūt jūs to man varat paskaidrot. Jebkurā gadījumā uh, no skaidrojumiem mm, to nesapratu. Un es drusku tā atsaukšos uz Lulingas kundzi uh, jautājumā. Jūs kaut ko vērtējat ļoti politiski. Jūs sakāt, ka mērķis nav attaisnots, vai ja jūs nesaskatāt skaidru mērķi ekoloģizācijā, Man jautājums, eh, īstenībā tas pārsniedz jūsu kompetenci, vai jūs savā administrācijā, vai jums ir cilvēki, kas eh, tieši strādā pie zaļumošanas jautājumiem, kas attiecas uz bioloģisko daudzveidību, tie ir jautājumi, piemēram, par ūdens un klimata aizsardzību. Jūs vienkārši tā samērā iznīcinoši to pasakāt, bet es domāju, ka jūsu iestādes kompetence, kompetence nav to novērtēt, eh, ko komisija to vēlas panākt. Tad par birokrātijas samazināšanu kopumā. Vienmēr tiek kritizēts, un arī jūs to kritizējāt, esošo kontrolas sistēmu. Ja salīdzin 27 dalību valstu, taču var teikt, ka ir ļoti atšķirīgs kontrolas sistēmas. Un ja šeit ir uh, labākas prakses procedūra, ja būtu tāda, tad es domāju, ka varētu patiešām izvairīties no ļoti liela birokrātijas daudzuma, jo gan jūs, gan komisijai vajadzētu pateikt, kāda procedūra Eiropas Savienībā e, kontrolas ietvaros ir efektīva un saistīta ar iespējami maz birokrātiju. Manuprāt, nevis mēs no Briseles uh, radām un atbildam par šo birokrātiju, bet dalību valstis, bet tomēr visi kritika nonāk Briseles virzienā lauciņā. Un arī Brita Raimers, eh, viņa tā kā kopsaucēju šeit teica, jā, nabaga zemnieki, nabaga lauksamnieki, viņus nemetīgi kontrolē. Un uh, it kā uh, lauksamnieki visu laiku katru dienu nodarbotos ar kontrolēm. Vai jūs esat. Uh, Vai pārspīlēt šo kontroli daudzumu, tomēr to tā nevar pateikt. Uh, ja eh, kāds zemnieks 50% no saviem ienākumiem saņem no eh, valsts un Eiropas Savienības kases, tad jau jābūt šādām kontrolēm. Es domāju, ka tās tomēr ir attaisnotas. Paldies! Paldies, Mārtiņ, Alberts Des. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Kretēnkungam no revizijas palātas par to, ka viņš ir atnācis pie mums un sniedz šo pārskatu. Bet tas drusku arī pārsteidza mūs, kā jau iepriekšējā runātot teica. Es arī gribu uzdot jautājumu, vai tas ir revizijas palātas uzdevums? vai, piemēram, Bavārijā vai Vācijas vai Eiropas līmenī visur ir vienādi, vai tad revīzijas palātai ir jāvērtē lauksamniecības politikas mērķi, manuprāt, tas ir politikas uzdevums primārais. Tādēļ mūs ir ievēlējuši lauksamnieki. Jūsu uzdevums ir raudzīties, vai, lai kontrolas darbojas, lai tās atbilstu praksē. Tur es jūs pilnībā atbalstu, bet viens no Eiropas revizijas palātas dibinātājiem, jūs noteikti zināt viņa vārdu, doktors Henrijs Aigners, viņš ir no mana apvidus, no kuras arī nāku droši vien būt pārsteigts eh, par to, ko jūs šodien teicāt, jo es domāju, ka tas nebija viņa mērķis, ka Eiropas. Uh, Savienības revīzijas palāta tik ļoti iejaucas uh, Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā. Un es arī domāju, ka uh, revīzijas palātai ir uzdevums pārbaudīt, vai ir pareizas sankcijas, un es uzskatu, ka šeit būtu nepieciešamība rīkoties līdz pat šodienai, un šodien es jau citā sakarā teicu, ka veicot kontrolas, netiek nošķirts, vai ir izdarīta kļūda, vai tas ir krāpniecības gadījums. Es domāju, ka šeit būtu ļoti nepieciešams to nodarīt, jo kaut kāda kļūda notiek, un kļūda ir jāvar izlabot. Savukārt krāpniecība, ir jā, tur, tā ir jāuzliek lielas sankcijas, Bet eh, šis nodalījums administrācijā šķiet nemaz neeksistē, jo administrācija saka, jā, mēs zinām, ka tā ir kļūda, ka tu neviens netaisījās krāpties, bet mums ir jāliek sots, jo tāds ir noteikums Eiropas Savienības tiesībās. Šeit vajadzētu rīkoties, to mainīt. Turklāt arī vēl vajadzētu kaut ko darīt. Uh, varbūt, ka vajadzētu pārbaudīt jēdzienu kopīgā lauksaimniecības politika, jo es konstatēju, ka Eiropā ir milzīgas atšķirības, un runāt par kopīgu lauksaimniecības politiku mēs esam ļoti tālu no tā. Varbūt tas būtu revizijas palātas uzdevums paraudzīties. Vai īstenošana atsevišķās dalība valstīs atbilst kopīgajiem mērķiem? Tālāk, ko jūs teicāt par uh, sastarpējo atbilstību, uh, Kaut arī varbūt man eh, šodien jau zaļais deputāts man viens teica kaut ko pretī, bet tomēr es domāju, ka šajā uh, sastarpējā atbilstībā īstenībā tur ir ļoti liels juridisks pārkāpums. Es neesmu jurists, es esmu lauksēmnieks, bet es uh, nesaprotu, kādēļ nekur Eiropā taču nav pieļauta dubūta sodāmība, bet šajā uh, krusta atbilstībā ir šāda uh, dubulta sodī, sodāmība. Tas nekur krimināla tiesībās nav paredzēts. Un eh, es domāju, ka šīs sankcija saskaņā ar darbību nozarē varbūt tam vajadzētu būt stingrākam, bet ne, nevajadzētu pieļaut situāciju, kad tiek eh, lauksamnieki sodīti dubulti. Un varbūt arī noslēgumā vēl viens jautājums, jo es padomāju, bet es īsti nezinu, varbūt, ka jūs varēsiet atbildēt. Kurš kontrolē Eiropas revīzijas palātu? Onorevole Jār, e poi la via. Paldies, tagad vārds Jārkungam. Jā, es gribētu papildināt man kolēģi teikto. Es domāju, ka neviens neapstrīdēs to, ka Eiropas revīzijas palāta, kā jau to saka, eh, pārbauda Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanas efektivitāti, tātad kāda eh, ir administratīvais eh, sloks. Šeit ir vajadzētu uzmanīties. Birokrātija nerodas tikai administrācijā. Ir pārvalda to visu vadību. Birokrātija rodas arī uh, lauksamniecībā pašā, un tur ir arī dubults, tagad tāds dubults uh, noslūkojums efekts. Es uzskatu, ka ir arī labi, ka maksājumi iestādes saka, ka mēs vairs nevaram pārvaldīt šo, šo visu pārvaldību, pāraudzību. Tas ir pārāk dārgi. Un uh, ir jābūt arī pamatotiem taupības pasākumiem dalību valstīs. Tas ir jautājums, eh, kā mēs naudu pēdiņas liekot samērā droši un, kas attiecas uz administratīvajiem izmaksām, varētu izmantot. Es domāju, ka tas ir svarīgi un uh, tas ir pareizais ceļš, pa kuru ir jāiet. Tādēļ arī mans jautājums, kā mēs to efektīvāk varētu veidot. Es dzirdēju vienu ideju, mm, Es domāju, ka es nepareiz to sapratu. Jūs, laikam, teicāt, ka uh, ir paredzēts, ka liela būs Eiropas maksājuma iestāde vienota, kas dalītu naudu. Nu jā, tad būtu, protams, šeit risks, ka tas būtu pārāk centrāli un administratīvais sloks būs vēl lielāks. Viena ideja, ko vēlos vēl šeit pieminēt, viena liela daļa no administratīvajām izmaksām sloga dalība valstīs sanāk tādēļ, man liekas, tādēļ, ka pastāv uh, bailes, tās, eh, tā, tā sakot, to varētu nosaukt par, uh, ka viņas baidās no kļūdām. Tas nozīmē, uh, tas ir neatkarīgi vai uh, neatkarīgi no tā, kas tā ir par kļūdu, vai tas ir ar nodomu, vai vienkārši tāda nejaušības kļūda, un tas viss tā kā, tā kā tāda sniega bumba veļas, un, un tas viss pavairojas. Uh, Un uh, reizēm tas noved pie tādas situācijas, ka uh, administratīvais, uh, administratīvais darbs vēl palielinās, lai to visu labotu. Vai jums ir kaut kāda ideja, kā varētu samazināt šo administratīvo darbu? Un mēs zinām, ka jautājums bieži vien kļūst arī politisks. Daži kolēģi jums pārmeta, tas jau gan izvērtāts politisks izteikums, ko jūs teicāt. Bet es gribētu jums pajautāt, kādā veidā varētu varētu šo Gordonu mēzglu pārcirst un kāda varētu būt reforma, kas nozīmē samērā mazu administratīvo slogu. Konkrēts jautājums no mana reģiona. Tur ir runa par šo maksimālo robežu. Es uzskatu, um, tas izraisa lielas bažas. No vienas puses ir lieli uzņēmumi, un ja viņi izmanto šo, šo, šo, šo augšējo robežu, un tad tur ir augu izmaksas, kas, kas ir jārēķina arī nost. Un Vācijā ir tā, ka apmēram 30 eh, uzņēmumi tikai tādi, uz ko tas attiecas. Un šiem tri, 30 uzņēmumiem Vācijā tiek eh, veidot šāds milzīgs administratīvs process. Tas nozīmē, ka ir liela, milzīga administratīva procedūra un nekas no tā visu kārtīgi nesanāk. Ir jau arī vēl citi piemēri, aktīvais lauksaimnieks, arī vēl citas lietas, kur jāparaugās. Ja jau mēs kaut ko pārvaldām, tad vajadzētu paraudzīties arī uh, kāda tam ir ietekme, kādu labumu tas dod. Reizēm uh, ir tāds moto, jā, mērķis jau nav nekas, bet galvenais ir kustība. Bet šeit mēs ļoti daudz kustinām un beig beigās nekas nesanāk, tikai milzīgs administratīvais sloks. Paldies! Grazie, Jār, Giovanni Lavija, e poi... Paldies tagad Giovanni Lavija. Io credo che da ogni... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es uzskatu, ka mēs eh, protams, varam mācīties no jau kādas pieredzes. Un, protams, kā revīzijas palātas locekļa klātbūtne mūsu komitejas sēdē būtu jāizmanto, lai noskaidrot tādus vai citādus aspektus, teiksim, kā darbojas komisijas kontrolas mehānismu, kā darbojas komitejas noteikuma izpilde. Runājot par revīzijas palātas kontrolas funkciju, tad jā, šeit jau izskanēja jautājumi revīzijas palātas loceklim. Uh, bet es varbūt paskatīšos no citredzes viedokļa. Mēs e, mēģinam samazināt plaisu starp e, kļūdu un starp krāpniecību. Ņemsim par piemēru kaut vai komisijas, ie, komisijas e, ieviesto zaļināšanu vai kaut vai augu seku. Tātad 7% būs jāatvēl zaļajai zonai bieži vien, piemēram, sīkzemniekiem būs ārkārtīgi maz šo 7%, un patiesībā runa iet tikai par ļoti, ļoti nelielu teritoriju. Tātad, ja mēs runājam par mazām teritorijām, kaut vai arī lielām teritorijām, tātad, ja ir zemniekam teritorija tikai viens hektārs vai pāris hektāri, tad ir ārkārtīgi viegli kļūdīties uz procentiem. Un eh, šāda kļūda var būt pat um, nepamanīšanas, pat nenolaidības dēļ, un zemnieks to pat nepamanītu. Es vēlētos pajautāt, vai jūs uzskatāt, ka tam būs negatīva ietekme uz tādu būtisku nošķiršanu starp eh, ļaunprātīgu krāpniecību un nepamanītu kļūdu. Tas būtu pirmais, otrais - vienkāršošana. Protams, ka mēs visi vēlamies redzēt tādus instrumentus, kas nodrošinātu vienkāršošanu. Bet atkal parunājot par sīkzemniecībām, vai būtu iespējams galvenokārt daudzgadu uz platībām balstītajām prēmijām, tātad jūs šeit runājat par to, ka vajadzētu pamainīt mazliet zemnieku saimniecības struktūru, bet varbūt, ka jūs varētu atbildēt uz jautājumu, vai summa būs tāda pati, bez jau kādām variācijām. Tātad tās zemnieku saimniecības, kuras, kurām katru gadu ir jāsagatavo milzīgs daudzums dažādu formulāru un formu, varbūt, ka zemnieks šo laiku varētu izmantot lauka apstrādāšanai. Uh, Varbūt, ka būtu nepieciešams paraudzīties uz ilgtspējību, vai tiešām nevajadzētu samazināt birokrātisko slogu. Piemēram, ja būtu kāda uzraugošā iestāde, kas eh, savērp kopā gan ekoloģisko aspektu, gan arī lauku attīstību, tātad vai tiešām šādai atskaitai ir jābūt katru gadu, vai, piemēram, ja saimniecībā nenotiek eh, nekādas struktūrālas izmaiņas, varbūt būtu iespējams šādus dokumentus iesūtīt tikai pēc vairākiem gadiem, ja nekas nemainās, protams. Priekšsēdētājs, paldies, Giovanni! Līdz ar to mēs esam Aha, Džims ir pēdējais. Jā, labdien, revīzijas palātas pārstāvim. Es vēlētos pateikt, ka es patiesībā dalu daļu no šeit izskanējušo deputātu bažām. Ir bijuši deputāti, kuri šeit ir bijuši divus, es esmu bijis deputāts divi ar pus gadus un nekad neesmu redzējis revīzijas palādes locekli mūsu komitejā. Iespējams, ka man nav taisnība, un tomēr, iespējams, ka jūs klātbūtni šeit būs jaunas scenārijas sākums un jaunas dzīves uzsākšana. Uh, Varbūt eh, parunāsim vēlreiz par šiem 15% papildus administratīvo izdevumu, un eh, Martins jau jums arī uzdeva jautājumu, tātad 15%. Bet ko es jums konkrēti vēlētos pateikt? Eiropa ir ļoti dažāda, Eiropa ir ļoti liela no ziemeļiem uz dienvidiem, no rietumiem uz austrumiem. Un eh, šad tad mēs braucam no Briseles uz Strasbūru, un, piemēram, braucot vilcienā, mēs eh, redzam, ka, piemēram, Ziemeļīrijā, vietā, no kurienes nāku es, šie lauki Strasbūrā atšķirās būtiski. Tātad šie lauki tika izveidoti. Varbūt, ka šie lauki tika apstrādāti jau daudzus gadus, eh, tad, kad, piemēram, Ziemeļīrija, pie, Ziemeļīrijā šie lauki tika izveidot 16. un 17. gadsimtā, un šeit lauki ir bijuši jau daudz vecāki. Un, piemēram, ko nozīmē Velsa un Skotija un Īrija, kur ir šīs kalnu nogāzes, bet atgriezīsimies atpakaļ pie patreizējās situācijas. Vai mēs varam turpināt piespiest cilvēkus, uh, ka viens izmērs der visiem, uni izmērs. Es nevēlos atkal izmantot šo vārdu vienkāršošanu, jo es nevēlos maired iedzīt histērijā. Un tomēr mums ir jānošķir kaut kur tātad, par ko mēs runājam. Ir tādas dalība valsts, kurā mums ir pietiekams elastības līmenis, un varbūt, ka vajadzētu pieņemt kā faktu, ka Eiropa ir ļoti dažāda un tajā eksistē atšķirības. Mums vajadzētu pēc iespējas labāk izmantot to finansējumu, kas Eiropā ir pieejams pieejams. Protams, ka neviens nevēlas ļaunprātīgi izmantot fondus, tas jau ir skaidrs, un tomēr mums ir fondos jāiestrādā zināma fleksibilitāte. Un, eh, Varbūt neuz, neuzskatiet mani par tādu provokātāju, jo es nekādā gadījumā to nedomāju, un tomēr. Varbūt, ka būtu jēgpilni padomāt par to arī no revīzijas palātas puses. Varbūt, ka jums nav pilns skatījums uz tām problēmām, kuras ir tiem, kuri mēģina īstenot noteikumus un tie, kur mēģina uzraudzīt šos noteikumus, noteikumus, kurus ir izveidojusi Brisele. Tātad es esmu ārkārtīgi atvērts pret jums, un es ceru, ka jūs mani saprasīsiet pareizi. Tātad pirmo reizi divu ar pus gadu laikā, gandrīz trīs gadu laikā mūsu komitejā uzstājas revīzijas palātas loceklis, tāpēc es jums arī uzdodu ļoti tiešas jautājumus, un lūdzu neuzskatiet to par personīgu apvainojumu. Paldies! Paldies visiem kolēģiem, turpina priekšsēdētājs, kur izteicās. Un eh, pirms es došu vārdu Mišelam Kratānam, varbūt komisija vēlas kādu vārdu bilst. Lūdzu. Merci, merci, Monsieur le Président, et merci aussi à Monsieur Cretin euh, pour euh, son Priekšsēdētājkungs, paldies Kretāna kungam par teikto. Mēs ļoti augsti vērtējam revizijas palātas viedokli par budžeta jautājumiem. Ļoti iepriecina tas, ka mm, revizijas palāta atzīst centienus, kādus uh, komisija ir pielikusi, lai izstrādātu dokumentu un arī mūsu mēģinājums uh, pēc iespējas vienkāršot situāciju un mērķiecīgāk to uh, organizēt un arī darīt visu, lai lauksaimniekiem mm, atvieglot situāciju. Un, protams, veidojot arī šo vienkāršoto uh, režīmu maziem lauksaimniekiem. Revizijas palāta atbalsta arī mūsu centienus attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem. To es gribu pasvītrot. Tagad tās piezīmes par to, ka mūsu piedāvājums ir ļoti sarežģīts. Tik runāts par trim piemēriem par lauka attīstību. Teikšu, ka mēs esam attīstījuši stratēģisku kopēju ietvaru attiecībā uz visiem struktūra fondiem. Un no šī brīža lauka attīstība būs tādā koherentākā, skaidrākā ietvarā, un tas ir tas, kas ir būtisks un tas, kas ir nozīmīgs, tas ir jāpasvītro. Tagad par eko noteikumiem, jeb ekoloģiskiem noteikumiem. Es domāju, ka mēs esam samazinājuši uh, prasību skaitu, un tas jau ir nozīmīgi. Bet, nu, protams, ka ir dažādi mērķi, kas jās, jāsasniedz. Un nav iespējams sasniegt šos mērķus no vienas puses, un no otras puses uh, neievest kritērijas un normas. Par sodiem runājot. Piekrītu daudziem deputātiem, arī Desa kungam, par noteikumiem, Tas nav tikai mūsu skatījumā sodīt uh, kopumā šajā summā, kas tiek um, dota lauksaimniekam, bet tajā gadījumā, ja lauksaimnieks nepilda noteikumus, tad ir vajadzīga kāda soda sankcija. Un ārkārtīgi nozīmīgs punkts par aktīvajiem lauksaimniekiem. Šeit es domāju, tas ir noz ļoti nozīmīgi. Mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām kritiku, kāda tika izteikta um, par mūsu piedāvājumu. Ko mēs piedāvājam? Lauksaimnieki tie, kas ir aktīvi, saņem tiešos maksājumus. Un tas ir arī revizijas palāca ieteikumos. Un arī parlamenta, uh, un arī agri komiteja dokumentos. Mēs esam izstrādājuši priekšlikumu. Un neskatoties uz visu, tas tika kom kritikēts, jo tas ir ļoti sarežģīts un arī tas ir sloks Nacionālajai administrācijai. Mēs domājam par alternatīvi, kā sasniegt šo mērķi, sastādot tā saukto negatīvo sarakstu. Ir tādas noteiktas idejas, un man liekas, ka tās ir attīstītas šajā komitejā. Tātad šāds negatīvais saraksts. Un tikai par to vien runājot, ja tie ir, piemēram, uzņēmumi, kas tiek skatīti kā tādi, kas strādā lauksaimniecībā, nu, ka viņi parāda to. Un tad uh, administratīvās izmaksas samazinās. Un tā vietā, lai pārbaudētu pilnīgi visus kritērijus, būtu pārbauda tikai tajā gadījumā, ja kāds neizpildīt kritērijus, lai kvalificētos. Tātad mēs esam vienkāršojuši ļoti daudz kritērijus. Par citiem jautājumiem, par atbalsta sadalījumu. Man liekas, ka Magines kundze ļoti skaidri atbildēja, un man nav nekas piebilstams. Es atbildētu to pašu. Par maksātājiem, par maksātāju iestādēm. Mēs domājam, ka mēs esam tādā, nu, dalītā vadībā kopā ar dalību valstīm. Jāstrādā. Dalība valsts ir tās, kas šo darba sadaļu paveic, un mēs paši varam ik gadu atsevišķus piemērus kontrolēt un skatīties, kā šīs organizācijas strādā. Nu, tas nav mūsu viedoklis, bet ja ir atšķirība no finanšu reglamenta, tad mēs varam detalizētāk to skatīt. Es jau šo piezīmē esmu jā, izteicis Kretēna kungam. Mēs domājam, ka mūsu piedāvājums ir pierādījis savu efektivitāti un ka uh, situācija ir būtiski uzlabojusies. Priekšsēdētāj kungs, sākotnējie komentāri, mēs tos izskatīsim un esam jūsu rīcībā, ja jūs gribat uzdot citus jautājumus. Paldies! Sie, molto grazie al direttore. Paldies! Un liels paldies komisijai! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Nē, tad dodu vārdu Kartāna kungam. Es vēlreiz vēlētos jums pateikties, ka jūs esat ieradies mūsu komitejas sēdē. Lūdzu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu tā tad. Nu, nezinu, vai a, varu atbildēt uz visiem tiem jautājumiem, kas tik utbēl, uzdot, bet nu vismaz mēģināšu. Sākumā atbildēšu uz jautājumu, ko daudz uzdeva. Nu, man ir jāizskaidro tādas pamatnostādnes. Politiskais pārmetums. Vai revīzijas politika veido KLP? Atbildi ir nē. Mums nekad nav bijusi vēlme aizvietot uh, komisiju iniciatīvu tiesībās likumdošanas kompetencē vai parlamentu uh, apšaubīt kaut kādas tiesības. Nekad neesam centušies šeit iesprākties, bet, nu, neskatoties uz to, mēs runājam par dažādām lietām. Man saka, jūs gribat KLP mērķus definēt. Nē, ne, nemaz. Nu, varbūt, ka jūs mani pavisam nesapratāt, tā varbūt ir mana kļūda. Es nekad neteicu, nekad neesmu teicis, kādai jābūt ievirzēji. Es vienkārši teicu, ka ja nav mērķu, tad ir ļoti uh, grūti uh, izmērīt rezultātu. Tas ir viss, ko es teicu. Es neteicu, kādam šim mērķim ir jābūt. Un es atkārtoju to, ko es teicu, paraugieties uz uh, reglamentu par tiešiem maksājumiem un sakiet, lūdzu, vai jūs redzat kādu mērķi Tie nav skaidri šajā regulējumā. Es neteicu, kādiem uh, mērķiem jābūt, bet vienkārši teicu, ka viņu nav. Tādā pašā veidā par citiem, par lauka attīstību. Tieši tāpat tas apgrieztā situācija. Mērķi visur mūsu dokumentā. Mēs redzam šos uh, uzskaitījām šos mērķus, pusotra lapas puses sanāk. Ir pretrunas starp viņiem, nav ļoti skaidri, ko grib. Es teicu, lauku vidas, lauku vidas attīstībā mērķus jāvienkāršo un tiem jābūt uh, mērķorientētiem, bet ne, neteicu, kādiem tiem jābūt. Nu, es pilnībā, nu, šos apvainojumus uh, at. Uh, neatzīstu, nu, atvainojums pēdiņās teikt to, ka uh, revizijas palāta grib iejaukties jomā, kas nepiekrīt viņai. Nu, pavisam nē, nu vienkārši tās ir eh, revizijas palātas tiesības dot savu viedokli par lieliem priekšlikumiem, kādus izsaka komisija, kuriem ir finanšu ietekmi un sniegt savu atzinumu parlamentam. Šis dokuments vienkārši ir revizijas palātas viedoklis uh, jums adresēts un budžeta kontrolas komiteja par uh, visu risinājumu kopumu. Piemēram, man nav atbildes. Rubika kungam viņš jautāja, ja es eh, tā labi sapratu, vai šie maksājumi kas uh, ir lauksaimniekiem Latvijā, vai tie ir uh, godīgi vai nē. Mana vienīgā problēma ir tāda, vai šie maksājumi ir aprēķināti atbilstoši noteikumiem, kādas nosaka Eiropas uh, uh, šie uh, regulējumi. Nevienā brīdī. Nu, es ceru, ka tas tā ir nevienā brīdī. Es politisku vērtējumu neesmu devis par KLP. Bet ja mēs gribam KLP un ja gribam uh, izmērīt tās rezultātus, tad ir jādefinē uh, mērķi un indikātori, kā noteikt uh, rezultātus. Un vienīgais, ko es teiktu, ka šie indikātori un mērķi nav reglamentācijā tādā, kāda tā eksistē tagad. Otrs punkts. Un, un kļūda, ko es gribu kliedēt, vairāki runātājus to atsaucās, krāpniecība vai kļūda. Nu, tā tad kļūda vai apzināts, apzināta darbība. Un šeit, nu, varbūt, ka jūs nebūsiet neapmierināti, bet mēs nekādā veidā neatšķiram starp šiem abiem. Revizijas palātai nav ne tiesību, ne mērķis ir uh, krāpniekus uh, sodīt. Tā nav revizijas palāta, kas soda kār, kārtniekus. Ja mūsu pārbaudas laikā mēs redzam, ka ir krāpniecība, mūsu atbildība ir šos faktus, uh, kas ir krāpniecība vai uh, iespējama krāpniecība, nacionālai likumdošanai vērst tās uzmanību uz šādām kļūdām nekādā veidā revizijas palāda nesot par krāpniecību, un tādēļ nav atšķirības starp kļūdām, kas ir vienkārši kļūdas vai apzinātas kļūdas. Mēs objektīvi vienkārši e, norādam uz to, ka izdevumi ir e, prasīti no e, Eiropas budžete, un tas tā nebūtu bijis e, pareizi. Tas ir vienkāršais iemesls, kādēļ uh, mēs nosakām, ka šie izdevumi nepareizā veidā ir bijuši maksāti no e, ES budžeta. Nu, nevar man uh, to pārmest. Es saku visiem, kas šo jautājumu uzdeva. Mēs, mums, mums nav tādas atšķirības starp kļūdu un krāt, krāpniecību. Mēs šos elementus uh, paziņojam nacionālajai. Uh, tiesvedībai, bet tā, na, tas nav mūsu uzdevums noteikt uh, atbildību. Finanšu dokumenti, kas ir, un summas, kādas ir izdotas, un tas, ko parlaments ir uh, redzējis. Un mēs tikai vērtējam, vai pareizi šie līdzekļi ir noteikti un izdoti, jeb nē. Un, piemēram, lai atbildētu uz Nikolsona kunga jautājumu, revizijas palāta uh, nekad nav uh, Ziemeļa īrijai uzlikusi 120 miljonu uh, liru sodu, jo revīzijas palotai nav tādu tiesību uzlikt sodu. Tas tā nav mūsu loma un tas neatspilst mūsu uh, iespējām. Varbūt, ka jūs gribējāt runāt par finanšu korekciju, ko nosaka komisija, varbūt kaut ko citu, bet nu katrā gadījumā tā nav Brazīlijas uh, palāta, kas 120 miljonus liru sodījums uzlika. Uh, mārciņu, es atvainojos. Nu, tie tie skaidrojumi. Un tagad mēģināšu vēl uz pāris jautājumiem atbildēt. Nu, viss pēc kārtas. Köstingers kundze. Vai sarežģītības. Uh, iemesls la, ir no, lauks, no dalību valstīm nācis? Atbildi ir jā. Jo, nu tas ir normāli. Likumdošanas ietvers Eiropā atstāja tādu zināmu izvērtēšanas zonu un uh, rīcības iespēju dalību valstīm lai adaptētu vispārējo likumdošanu ar īpašiem noteikumiem dalību valstīs un apstākļiem dalību valstīm, un līdz ar to Nikolsona kungam var uzdot uzreiz uz šo jautājumu, vai tie paši noteikumi attiecas uz visiem. Nē, visi noteikumi neatiecas uz visiem. Nosakot šos noteikumus, jūs zinat, ka ir divas grupas, divas noteikumu grupas. Uh, angliski uh, eh, SMA un no otras puses labas lauksaimniecības un pārvaldības uh, sistēmas un noteikumi. Bet tās nosaka dalību valsts. Tās ir dalību valsts, kas definē šo GAEK, eh, kā viņu sauc. Tas ir nu, saīsinājums, lai apzīmētu šo, šos kriterijus. Tā nav komisija pat. Un, protams, ka dalību valstis var nu tikai viens piemērs ir, protams, arī citi, var definējot savus noteikumus, definēt ļoti daudz prasību un sarežģītāju un līdznoteikumu. Bet tas man ļauj atbildēt arī uz jautājumiem, vai ir tāda autonomijas uh, rīcības uh, manevrēšanas spēja Katrā valstī. Jā, tāda ir, tāda ir katrā valstī. Ja es pārdomāšu, varbūt, ka es atradīšu vēl kādu citu un atcerēšos par vēl kādu citu, bet, nu, katrā gadījumā šis mans viens pieminētais piemērs spēkā. Nākošais. Par to, cik viss ir sarežģīts. Tas ir saistīts ar to, ka dažas dalībvalsts pievieno likumdošanas noteikums uh, Eiropas noteikumiem nacionālā līmenī un pievienoto Eiropas noteikumiem. Tā tas noteikti ir. Bet nu, ne tikai tas ir tas, par ko mēs domājam, sakot, ka KLP likumdošana paliek ļoti sarežģīta. Tas ir viens elements likumdošanas daļa ļoti sarežģītā nacionālā līmenī, bet tas nav tas vienīgais, kā tikko skaidrī lauku vidas attīstībā jums ir seši līmeņi uh, reglamentācijai. Lik nacionālā ir pēdējā, un pirms tam ir vēl pieci dažādi līmeņi. Un tie ir uh, kopienas uh, noteikumi. Un tos arī var vienkāršot. Nu, visu apkalpojot jāsaka, jā, tā tas ir, ka vienkāršošanas jautājums ir uh, tāds diezgan jūtīgs un sarežģīti risināms. Ir labi un slikti vienkāršošanas piemēri. Ja ekoloģiskie noteikumi ir tādi, ka tie nav uh, saistīti, piemēram, ar ūdens izmantošanu, ar augsnes uh, uzlabošanu, ar nitrātu saturu mēslojumā vai uh, nitrātiem bagāti pārpalikumi tad to visu nevar vienkāršot, jo tas viss ir sažģīts un vienkārši tikai tas veids, kā šo jomu vienkāršot, ir skaidri pateikt, ka lauksaimnieki ļoti skaidri zina, kādi noteikumi tiem ir jāievēro. Kad viņi sāk strādāt un ir kopējie noteikumi, kas ir uh, obligāti visiem, un tad ir daļa tāda, piemēram, ekoloģiska lauksaimniecības noteikuma daļa, kurus brīvprātīgi uzņems pildīt lauksaimnieki. Tā ir tāda ļoti um, sarežģīta jautājuma kopa, un to nevar vienkārši ar burvju nūjiņas mājienu padarīt vienkāršu. Ir sarežģīti jautājumi, bet, piemēram, šodien. MVU saskars ar 18 dažādiem likumdošanas tekstiem. Varbūt, ka vienkāršošanas gaitā tos varētu atsaukt un aizvietot pavisam skaidri ar aktivitātes eh, aprakstu noteiktos sektoros, piemēram, augsne, ūdens mēslojums. Un tā vietā, lai būtu 18 dažādi teksti, kuros jāieskatās, tad to visu varētu vienkārši un sakārtoti skaidrs likumdošanas tekstā apvienot. Un tas būtu piemērs vienkāršai likumdošanai, un tas atbilstu tam, kas ir nepieciešams, kāds darbs jāpaveic šajā jautājumā. vai zaļināšanai jābūt pirmajā vai otrajā pīlārā? Tie ir politiskie jautājumi, un tas nav mans atbildības uh, eh, loks. Revīzijas palāta nevar pieņemt lēmumu vai zaļināšana KLP tiek skatīta kā pirmā vai otrā pīlāra pasākums. Šodien tas ir sadalīts abos, ir uh, tādi pasākumi, kas ir jādara visiem, un tad ir īpaši pasākumi, kas ir ietverti lauku vidas attīstībā un lauku vidas attīstībā tā ir otrā pīlāra daļa. Mani uh, vaino, runāju, ka es runāju politiski, bet man liekas, ka loģiski ir, lai būtu tāds kopējs pamats zaļināšanai KLP, kas ir obligāts visiem, neatkarīgi no uh, reģiona un uh, īstenotās aktivitātes, un no otras puses otrs elements šai zaļināšanai, kas ir prasīgāks vēl, un uh, par ko tiek maksātas subsīdijas, un kuri ir jāizpilda noteikti uh, noteikumi, un par to tad ir arī uh, noteikti Uh, kritēriji izverzīti. Tas ir brīvprātīgs, un no otras puses atkal pārbaudas, kur ir tā uh, brīvprātīga apņemšanās pildīt noteikums, nu manā skatījumā nav nemaz tik nepareizi. Nākošais, nu, kontrolas daudzums un biežums. Jā, ir daudz uh, kontroļu, ko veids attiecībā uz vienu lauksaimnieku un federālā valstī. Uh, uh, federālo pavalstu kontrols, tām seko mm, federālā līmeņa uh, un tad komisijas uh, pārbaudas un tad revīzijas palātas pārbaudas. Tas nozīmē, ka ja patiesi nu slikti ir apstākļu sakritība, tad lauksaimnieku var kontrolēt piecas reizes viņa darbībā. Nu, tas ir piemērs, kas man liekas nekad nav noticis, bet teorētiski tas ir iespējams. Jā, ir šāds kontroļu daudzums. Jā, to ir grūti iedomāties, bet, nu, es nevaru piedāvāt jums nevienu risinājumu, lai samazinātu šo kontroļu veidu. Ja, piemēram, katrs uh, līmenis varētu balstīties uz konstatāciju, uh, kas ir nu, tādā zemākā līmenī. Ja mēs būtu droši, ka kontroli ir labi īstenota, ja mēs būtu droši, ka uh, certifikācijas uh, organiz, um, īstenotās pārbaudas ir labas, tad mēs varētu balstīties uz šīm pārbaudēt un gluži vienkārši pārbaudīt to, ka viņi labi strādā un pārņemt viņu um, darba rezultātus mūsu darbā. Tātad ir elementi, kas ir šai virzienā jau notikuši, bet tas vēl šodien tā nav. Magines kundze. Nu, es ne visu sapratu, kā jūs uzdevāt šo jautājumu. Jūs uh, norādījāt uz 12. paragrāfu mūsu atzinumā, ja labi sapratu. Ah, oui, euh, Tas ir laiks par adaptācijas laiku aģentūrās. Jā, mēs domājam, ka aģentūras Kopējais režīms, kuram viss ir pakļa, pakļauts, būs zināms tikai tad, kad uh, reglaments tiks ieviests un ieviešanas noteikumi tiks pieņemti komisijā. Tas nenotiks uzreiz. Paliek pietiekam maz laika aģentūrām piemēroties, un jā, tas ir iespējams, ka tām būs nepieciešams līdz 2013. gada beigām piemēroties, lai jauno reglamentēšanu pārvaldību. Nu, tas ir iespējams. Runājot par šo tematu, es gribētu vienkārši uzsvērt to, cik nozīmīgi ir šie 15%. Viens no jums man jautāja, vai es zinu, kas tur vispār viss ir ietverts un revizijas palāta ir pārbaudīta, ko revizijas palātā. Nē, tas nav. 15% kā skaitlis ir tas, ko deva komisija savā ietekmes pētījumā par likumdošanu dažādajos dokumentos, ko saņēmām komisija, tās pienākums ir vērtēt finanšu ietekmi tiem pasākumiem, kādus tā piedāvā, un tā um, novērtēja aptuveni 15% pārvaldības izmaksas tiešiem palīdzības maksājumiem. Un tā kā nav nekādu citu izdevumu šajā jaunajā režīmā, nu to mēs e, konkrēti redzēsim 2014., 15. vai 16. gadā. Bet nu ir pilnīgi skaidrs, ka jaunais režīms, runājot par uh, konkrētiem piemēriem, tad tos varēsim piemērot tikai tad, ja certifikācijas e, institūcijas uh, ne tikai savu viedokli sniegs par kontu pareizību, bet arī likumību un atbilstību noteikumiem. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams vairāk personāla, darba apjoms būs lielāks un tas maksās vairāk. Nu, es nezinu, kā to varētu minimizēt, bet, nu, tas maksās kaut ko vairāk, jo ir, nu, tāda ļoti nozīmīga mērķa. Pardon Paragraphe 19. Ah, 9. Je, je suis désolé parce que j'ai. Man ļoti žēl, īsti nesapratu. Devītais paragrāfs. Nu, ko tad devītais paragrāfs saka? Deviņdesmitais. Viens deviņi. Nē, deviņi nulle. Deviņdesmitais. Ah. Okay. Uh, okay, so, yeah, please. Sorry. Just Mary. perhaps you could write to me. Varbūt jūs varat uzrakstīt man atbildi. Man vienkārši liekas, ka ir samērā dīvaini, ka jūs šajā 90 paragrāfā apgalvojiet, ka problēma ir ļoti plaša, un vienlaicīgi jūs sakiet, ka nec dalību valsts, nec komisija nevar sniegt nec kādu informāciju par šo ļoti plaši izplatīto programmu, problēmu. Tātad kā jūs varat apgalvot, ka problēma ir plaša, jūs nesat saņēmusi informāciju no dalību valstīm vai no komisijas? Atbildētājs smejas. Jā, mēs varam tā apgalvot revīzijas palātu, varam tā, jo Katru gadu mēs paši apmeklējam ļoti daudz zemnieku saimniecības, ļoti daudz dalību valsts, ļoti daudz lauksaimniekus, un nav jau tā, ka mēs kaut ko esam izgudrojuši, un nav tā, ka mēs sastopam šo problēmu kaut kur reizi desmit gados, patiesībā ikvienā dalību valstī, bet un ļoti daudzās zemnieku saimniecībās mēs sastopamies ar šo problēmu. Proti mēs esam redzējuši un pat uh, aprakstījuši konkrētus specifiskus piemērus, kas nav pieminēti šajā 90. punktā, bet ir konkrēti specifiski ziņojumi, kuros ir aprakstīti šie piemēri, kurus, kā jau es teicu, 90. punktā revīzijas palāta nav pieminējusi. Mēs varam runāt tur par eh, golfa klubiem, lidmašīnu piestāpnēm, dabas rezervātiem rekreācijas zonām un atpūtas zonām. Tā tad mēs esam to redzējuši. Visās dalību valstīs ir šī problēma. Tāpēc mēs apgalvojam, ka problēma ir plaši sastopama. Kā jūs, protams, izmērīsiet eh, vārdu kopu plaši saprotama, mēs to nevaram izdarīt. Tas ir jūsu interpretācijas kompetencē. Uh. Okay, can I... Labi. Es tad arī beigšu. <laughs> ok, ok. Grazie, grazie. Paldies. Paldies eh, Mišelam Kretāna krungam. Es eh, vēlētos tikai vēlreiz uzsvērt, ka debats bija ārkārtīgi interesantas. Un eh, spriežot pēc komentāriem, tad šobrīd mēs esam pabeiguši trīs pusdienu sēdes. Nākamā sēde ir 8. maijā pēcpusdienā Briselē. Un es vēlētos griezties pie visiem koordinatoriem un referentiem tikties pirms šīs maija sanāksmes. Tiekamies visi 8. maijā un paldies revīzijas palās loceklim. Uzredzēšanos! Merci beaucoup. Très, très gentil et très intéressant.